Godātie kolēģi, dāmas un kungi, lūdzu sāksim darbu. Pirmais darba kārtības jautājums ir numur 16, respektīvi komisijas prezentācija par tirniecības un ilgspējīgas attīstības sadaļas īsteno, īstenošanu ES un Korejas brīvās tirniecības nolīgumā. Brīvās tirniecības nolīgumā ar Koreju šķiet pirmo reizi iestrādējām, iestrādājām šo sadaļu. Tas tiešām nozīmē tādu jaunu tirniecības nolīgumu paudzi. Un šai īstenošanas ziņojumā, par to atbildīgs mūsu referents Seinfelda kungs, runāsim lūk tieši par šī nolī, šīs nolīguma sadaļas īstenošanu. Konsultanta grupa šeit uz vietas vairāk kārt minēja, ka, piemēram, iekšzemes tie darba tiesībās Dienvidu Korejā pastāv zināmas un diezgan nopietnas grūtības. SDO, jeb Startautiskās darba organizācijas konvenciju pārkāpumi identificēti. Un attiecīgas SDO konvencijas Dienvidu Korejā vēl nemaz nav ratificētas. Nu, tad, lūk, tika saņemta tāda skaidra prasība no šiem eh, nu, Korejas konsultantiem rīkoties un runāt par šīm problēmām. Komisija nosūtīs Dienvidkoreju delegāciju. Es skatos uz preses relīzi no Dienvidkore, kādas Dienvidkorejas avīzes kur par šo mm, komandējumu arī pastāstīts. Delegācijas vadītāja bija Madlēna Tuininga, viņa šeit ir arī ieradusies. Paldies un priecājamies, ka esat šeit. un tika pausti skaidras, skaidra lūguma turpmākajos trīs mēnešos rīkoties. Tūlīt pat bez kavēšanās došu vārdu Madlēnai, lai viņa pastāsta detalizētāk par šo situāciju. Lūdzu! Labrīt! Labrīt, godājumie deputāti, kolēģi! Lielas paldies, ka piedāvājat šo iespēju ierasties šeit Inta komitejas sanāksmē un stāstīt par Dienvidu Koreju. Jāsaka, klāt ir gandrīz vairāk kā puse delegācijas. Šeit ir Frīdriks no mūsu juridiskā dienesta. Uh, un arī Goša Ganaja ir šeit, eh, kas savukārt strādā geogrāfiskajā sadaļā šai jomā. Nu, tad varbūt tāds kopsavilkums eh, pavirzīsies uz priekšu. Esam lielā mērā tiešām esam izdarījuši piedienu uz Koreju pildīt darba tiesību noteikums šī nolīguma ietvaros kopš 2011. gada. Un te runājam par diviem aspektiem. Pirmkārt, Korejas centieni. E, parakstīt un ratificēt vēl neparakstītos četras konvencijas SDO, kas saistīti, piemēram, ar pulcēšanās brīvību, otram kārtām ar piespiedu darbu. Tālāk arī esam izdarījuši spiedienu uz Koreju, ievērot šos SDO konvenciju pamatprincipus, pat tā gadījumos, ka tā, tā nav ratificējuši šīs deklarācijas. Un te runāju par 89. gada deklarāciju. Tas īpaši attiec uz pulcēšanās brīvību. Jūs jau atcerēsieties, ka komisāra Malmstrēm iepriekšējās valdības ietvaros jau um, pātrināja tempu, lai, piemēram, tiktu izmantot strīdus no, no, novēršanas mehānismus. Tāpat laikā prezidentam Mūnam stājoties pie varas, mm, šie procesi apstājās. Mēs turpinām centienus, turpinām iesaistīties visu 18. gadu laikā to darījām, sadarbojamies ar Tirniecības komiteju, ar TST komiteju, kā arī dzen ar ES Korejas samitu laikā par to runājām. Mūna mm, valdība eh, atsāka šos centienus aptuveni pagājušā gada jūnijā. Un nu, jāsaka, mēs nu pat jau bijām zaudējuši gandrīz visu pacietību, jo iekšējie procesi um, bija, nu tā teikt, stagnējuši. Pieprasījām arī uh, konsultācijas starpvaldību līmenī. Tas notika um, decembrī pagājušajā gadā, un tas bija pirmais šāds solis um, procesā. Paredzētais konsultāciju laiks bija trīs mēneši, un pēc šī laika iztecēšanas tā puse, kas pieprasīja konsultācijas, var izvan, izveidot attiecīgi mm, pāneli. Koreja rēģēja uz šo prasību un vēlējās e, virzīties uz priekšu. Ar šo. Tas ar tā arī notika. Tikko atgriezāmies no divu dienu vizītes Seulā 21. un 22. janvārī. Apmeklējumu laikā Notika gan oficiāls konsultācijas, gan arī dzen, neformāls tikšanās ar interesētajām pusēm. Tikāmies ar arotbiedrību pārstāvjiem, darba devēju pārstāvjiem, tikāmies ar padomus pārstāvjiem, kas pārstāv eh, Korejas trīspusējo struktūru, eh, un viņi šobrīd mēģina atrast šo trīspusējo vienošanos par darba tiesību jautājumiem. Jūs citējāt šeit vienu preses relīzi, bet jāsaka par šo vizīti ļoti plaši rakstīja Korejas presē kopumā nu, pilnīgi noteikti tā pievērs uzmanību. Un bija arī skaidrs, ka tādējādi mēs pastiprinājām spiedienu no ES uz Koreju, tam tiešām bija ietekme. Daudz uzskatīja, ka mēs nebūsim gatavi virzīties uz priekšu. Kas attiec uz pašām konsultācijām, un tas norisinājās pusi dienas. Uh, Tās bija ļoti liederīgas mūsu prāt, tā lai mēs varētu izprast juridisko atbilstību SDO principiem un konvencijās. Tikšanās bija produktīva, Korija bija ļoti pretimnākoša, valdība uzsvērtās apņemšanos ratificēt vēl neratificētās SDO konvencijas un grozīt pašreizējos tiesību aktus. Darbs šobrīd turpinās pie šiem jautājumiem papildu šim tālākajam darbam uh, informācijas apmaiņas jomā šobrīd ar Koreju runājam par darba grafiku termiņiem. It īpaši attiecībā uz to darbu, kas norisinās Korejā pašā un procedūram, ko es šobrīd esam gatavi uzsākt. Visdrīzāk. Konkrētāk, uh, notie, mm, konkrētāk datumi ir 17. mārts, tas ir datums, kad beidzas šī 90 dienu konsultācijas peri, konsultācija periods un, kā jau teicu, tajā brīdī mēs varam pieprasīt paneļu izveidi. Mēs tāpat arī, tāpat arī jāatzīmē jūnijas kā svarīgs mirklis, jo tajā brīdī varētu būt šī ietekme, jo mm, līdz tam mums jā, jāgūst pamatīgi ietekme, jo pēc tam būs sāksies pirmsvēlēšana periods Korejā, kas attiec uz citām tikšanās reizēm ar darba devēju pārstāvjiem, ar eh, arotbiedrībām. Arī šīs tikšanās bija ļoti liederīgas, sniedza mums tālāku informāciju par to, ko gaidīt no šiem darba tiesību reformām. Iesaistītās puses eh, uzskata, ka būtu nepieciešams virzīties sociālā dialoga kārtā uz priekšu, lai izveidot vienošanos par šo darbtiesību aktu kopumu un eh, SDO konvenciju ratificēšanu. Ir skaidrs, ka diskusijas nav vienkāršas. Arotbiedrības un darba devēji ir ar pilnīgi atšķirīgiem uzskatiem un opozīcija ir vairākums valdībā. Mūsu vērtējums ir tāds, ka turpmākajās nedēļās un mēnešos e, izšķirīgi svarīgi notikumi gaidām tieši šajā gadījumā, runājot par apspriešanu šo jautājumu apspriešanu parlamentā, tiek veidota meklēta šī vienprātība un priekšlikumi varētu tikt izstrādāti par attiecīgo SDO ratificēšanu, konvenciju ratificēšanu eh, parlamentā. Valdībai tāpat laikā jābūt, jo nu, jāsaglabā šī uzstājība un stingrība un jāvada process pareizajos virzienos. Savukārt sociālajiem partneriem jābūt gataviem koncentrēties uz saprātīgu milzīgu pakotni. Arotbiedrībām jāizvarās no pārliekas ambiciozitātes. Un, eh, ņemot vērā, cik liela ir, piemēram, darba devēja loma kopējā darba tiesību sistēmā Korejā. Viņiem ir jāatbalsta SDO ratificēšana, nevis jāsāk tagad visa šī ratificēšana kompensēt vēl ar citām idejām, kas viņiem varētu rasties attiecībā uz darba tiesībām un tiesību aktiem šai jomā. No mūsu skatu punktu raugoties ļoti svarīgi, lai visas iesaistītās puses komisija, dalībvalsts un arī dzen parlaments, tātad no mūsu puses, nosūtītu spēcīgu vēsti mm, sarunu partneriem Korejā par to, ka SDO konvencijas ir jāratificē un attiecīgi tiesību akti jāgroza tā, lai Korejas tiesību aktu sistēma atbilstu SDO noteikumiem. Nu, lūk, Tik daudz no manas puses to var jums pastāstīt par šo apmeklējumu. Turpmākajos trīs mēnešos, kā jau es teicu, eh, tas būs tas izšķirīgākais laiks, jo process šobrīd turpinās konsultāciju. Šo procesu mēs šobrīd turpinām, kā jau teicu, marta vidus būs ļoti svarīgs. Redzēsim, cik lielā mērā viss šis process nesīs kaut kādus taustāmus augļus līdz minētajam datumam. Mums sajūta ir tāda, ka situācija ir mazliet mainījusies, bet tomēr jābūt ļoti striktiem un nu, tā uzstājīgi jārīkojas šajā procesā. Lielas paldies, saka priekšsēdētājiem priekšādātājs. Tālāk došu mūsu referentam Seinfeld kungam vārdu. Dziękuję, panie e, przewodniczący. Liels paldies priekšādātājiem. Godātie kolēģi! šī rīta sanāksme veltīta tiešām tādam bezprecenta gadījumam savā ziņā. Jo šis, šī prasībība, uzaicinājums īstenot konsultācijas ar Koreju tiešām ir kaut kas tāds, kas vēl nav pieredzēts. Un būtu vērtīgi pāris vārdos runāt ne tikai par to, kā šī klauzula tiek piemērota, bet varbūt arī par šo nolīgumu pašu kas ir šīs prasības pamatā. Iesākumā gribētu uzsvērt, un tas nav tikai mans viedoklis vien, tā domā arī ekonomisti. Mm, ES kopumā un dalību valstīs, arī dzen Korejā, mm, ekspertā uzskata, ka šis nolikums tiešām bija bijis tāds, nu, veiksmes stāsta paraugs. un es negribētu, lai šos panākumus aizēno mūsu šodien apspriežamie jautājumi. Visi šie problēma jautājumi patiešām ir ļoti svarīgi. Bet tāpat laikā tas nav vienīgais šī nolīguma elements. Kāpēc šis nolīgums tiešām ir bijis tik panākumiem bagāts? Tas tāpēc, ka tas tika apstiprināts un par to tika panākta vienošanās eh, tādā pilnīgi jaunā izpratnē par ēst tirniecības politiku attiecībā uz pārējo pasauli. Tas tiešām bija pirmais tāds nolīgums, kurā bija iekļauta sadaļa par ilgtspējīgām tirzniecības un attīstības e, niansēm. Tātad 13. sadaļa pēc skaita. Un jāsaka, tieši šī sadaļa ir tā, kas radījusi problēmas, ko apsveram šobrīd. Kopumā, kā jau teicu, tas tomēr bijis ļoti veiksmīgs stāsts attiecībā uz tirdzniecības un ekonomikas attīstību, kam nā, līdz nākus sociālā attīstība abās pusēs. Gribētu kolēģiem atgādināt, ka šī nolīguma pastāvēšanas laikā eksporta apjoms no Eiropas Savienības uz Koreju ir pieaudzis par 70%. Imports no Korejas uz Eiropas Savienību ir pieaudzis par 38%. un līdzīgi pozitīvi rezultāti piedzīvot arī ārvalstu tiešo investīciju jomā no abām pusēm, abos virzienos. No Eiropas Savienības šīs investīcijas uz Koreju aizplūdušas par 34% lielākā apjomā un 46% attiecīgi otrajā virzienā ir šis palielinājums. Tāpēc tiešām gribētu uzsvērt šo ekonomikas attīstības aspektu ko nolīguma noslēgšana izraisījusi. Un negribētu, lai par to aizmirstam. Šeit mēs gal galā runājam par tirniecības nolīgumam. Jā, tas ir jauns tirniecības nolīguma tips, veids, kurā ietvert arī, lūk, ilgspējīgas attīstības sadaļa. Un te nu konstatējam tālāk šo identificēto problēmu, par ko komisija uzsākus konsultācijas, pieprasīs konsultācijas. Korejas puses pienākums, pienākumi ietver četru SDO konvenciju ratificēšanu. Nu, laiks ir pagājis. Starptautiskā darba organizācija ar savām konvencijām ir nozīmīga, tur runājam par konvencijām par pulcēšanās brīvību par tiesībām organizēt un īstenot grupu, grupu sarunas, kolektīvas sarunas un arī, piemēram, pies, konvenciju par piespiedu darba novēršanu, izskaušanu. Visi šie jautājumi ir ārkārtīgi nozīmīgi. Par to nav nekā ne mazāko šaubu, un, protams, ka ārkārtīgi svarīgi ir visas šīs, svarīgs ir šīs konvencijas visai demokrātiskajai pasaulē. Un gal galā šīs demokrātiskās pasaules pārstāve šai gadījumā ir tieši Eiropas Savienība. Uh, un mēs nu, šai ziņā iestājāmies par tiem augstākajiem ideāliem un idejām, jo uz, tiem, uz to pamata Eiropas Savienība savukā, savulaik tika nodibināta. Un tāpēc vēlamies, lai arī Dienvidu Koreja pārliecinātos, ka visa šīs saistības, kas mums ir tik ļoti nozīmīgas, tiktu pildīts, jo tās taču izriet no SDO konvencijām un tā tālāk. Un kas vēl svarīgāk? Šiem noteikumiem, protams, ne tikai jātop apstiprinātiem, bet arī piemērotiem Dienvidkorejā. Vienlaikus jāpaturprātā fakts, ka ne tikai valsts un tiesiskuma vēsture ir šajā gadījumā aktuāla, bet arī sabiedrības attīstības process darba kultūru kā tāda, iedzīvotāju attieksmi pret darbu, sabiedrības izpratne par darbu. Un, protams, ka šī, šis process ir citādāks ārpus Eiropas Savienības. Visa šī pieeja valstīs ārpus Eiropas, ir īpaši Āzijā, ir bijusi citādāks. Ir bijusi citādāka vēsturiska attīstība. Tas, kas mums šajā pasaules daļā šķiet pašsaprotami, varbūt nebūtu nav tik pašsaprotami citās valstīs, citās pasaules eh, daļās un līdz ar to šīs mūsu idejas un vērtības, nu vismaz kā es tās saskatu, prasa zināmu tādu evolūcijas procesu, tā lai tās kļūtu aktuālākas un būtiskākas arī citu nāciju darbības ikdienā. Un visbeidzot, vēlējos vēl minēt, ka šeit aktuāli ne tikai ekonomikas situācija pasaulē, bet arī dzen politikas mm, notikuma attīstība. Šķiet, ka politiskās attiecības eh, pasaulē mainās. Mainās, piemēram, ASV pozīcija un nostāja šobrīd. Piedzīvojam arī to, ka ļoti spēcīgi sevi piesaka Ķīna. Un tas kopumā vājina Eiropas Savienības pozīcijas ļoti daudzos un dažādos veidos. Mēs īstenojam atbilstīgu rīcību visos šais jomās, cenšamies pārliecināt arī citas valdības par to, cik svarīgi ir šie mūsu ideāli un mērķi. Nu tad kopsavilkums šis nolīgums tiešām ir veiksmīgs panākumiem bagāts, tas ir nesis pavisam taustāms pozitīvs rezultāts gan Eiropas Savienībai, gan Korejai pašai, un tāpēc mums vajadzētu aizstāvēt tās vērtības, kas ierakstīts arī 13. sadaļā šai nolīgumā, un uh, vienlaikus izrādu, jāizrāda respekts arī Korejas pusē. Paldies tagad citi deputāti, vispirmām kārtām ēnu referents, katram šķiet varētu divas minūtes piešķirt, uh, pirmais no tiem Šusterkungs lūdzu. Jāsaka, es nevaru pievienoties Zainfelda kunga secinājumiem. Es nedomāju, ka šāda veida ekonomikas apjoma pieaugums eh, nozīmē to, ka varam ar kājām mīdīt darba ņēmēju tiesības. Nevar būt tā, ka valsts tā formāli, oficiāli parak, šos dokumentus paraksta, bet tad, kad nonākam pie šīs saturiskās normu īstenošanas, tad tajā brīdī viņi met arotbiedrību vadības cietumos un tā tālāk. Nu, tā nav pareizā atbilde. Manuprāt, tas ir ļoti problemātiski un domāju, ka ir ārkārtīgi sarežģīti arī tas, ka mēs šeit parlamentē taču vienmēr aizstāvam šādu veidu augstas vērtības un tā tālāk, bet tāpat laikā kaut ko, uz kaut ko tādu pievaram acis un tad vēl runā runājam, ka lūk, cik lieliski panākumi ir šādam nolīgumam. Man liekas tā, ja mēs kādu nolīgumu slēdzam, tad mums ir jāpārliecinās, ka vienlīdz aktuāls izpildē ir visas šāda nolīguma sadaļas. Nu, piemēram, nezinu, Vācijā, Polijā, kad izstrādājam kaut kādus tiesību aktus, mēs taču nesakam, ka veiksmīgi šis likums ir tad, ja 80% teksta tiek ievērots un piemērots un 20% tiek pilnībā ignorēti. Nē, tādā gadījumā mēs nesakām, ka šāds tiesību akts vai dokuments ir nesis panākumus. Tā mēs nedrīkstam rīkoties vēlamies. Un tāpēc gribu uzdot arī jautājumus komisijai. Pirmām kārtām es, protams, atzinīgi vērtēju to, ka beidzot vismaz šis ident, nu, tiek iedarbināts, lai arī vājies, bet tomēr mehānisms, kā to rīkoties. Bet gribu atcerēt, kāpēc to, jūs to darāt tikai tagad, kad taču šie trūkumi tika identificēti jau krietni sen. Un jau no pašiem sākumiem, jau pašu sākumu mēs dzirdējām vienu un to pašu. Dienvidkorejas valdība teica, ka nu, nu gan, nu, gan viņi apņēmīgi e, ķersies pie šo dokumentu ratificēšanas, bet tam līdzi nav sekojuši nekādi signāli, kas e, liecinātu par tādu vēlmi, nu, šajā jomā rīkoties, nu, piemēram, e, arotbiedrību vadītāji nav tikuši atbrīvoti no uh, cietuma un tam līdzīgi. Nu, nav tā, ka viņi tā tad izrādīšu nopietnu vēlmi kaut ko darīt. Nedrīkstam tik relatīvi uz to visu skatīties. Tad, tāpēc gribu jums atcerēt, tiešām jautājumi jums, jūs tiešām ticat šīm procesa veiksmai, vai tas pie kaut kā nonāks? Jūs tagad sakat, lūk, arotbiedrībām nevajadzētu nākt klajā ar pārāk augstām un ambiciozām prasībām. Nu, kur tad viņi vienkārši nu, parakstīs atkal kādu konvencijas dokumentu un atkal šie cilvēki atbrīvot netiks? Ko tas nozīmē? Trīs mēneši jūs sakāt, mums vēl ir laika, varbūt tad vēl līdz jūnijam ir laiks, un tad pēc tam sāksies gatavošanās gadāmajām vēlēšanām, un neko vairs nedarēs darīt. Ko tad tas nozīmē? Vai tad tiešām ir kaut kāds vispār tad izredzes uz panākumiem šai jomā, jeb atkal mums jāgaida uz vēl kaut kādu nākamo sastādīto valdību, kur tad varbūt atkal kaut ko sāks darīt, atkal mums būs jāsāk konsultācijas un ko. Ko mēs darīsim par šo brīdi? Manuprāt, būtu ļoti lieliski, ja jūs par to varētu parunāt sīkāk. Lielas paldies, saka priekšādētājs tālāk EKR. EKR grupas vārdā Starbatīkungs. Nu, kā jau Šusterkungs teica, jā, arī es esmu pilnīgi citās domās nekā Seinfeld kungs. E, Šusterkungs teica, viņš domā citādi kā Seinfeld kungs, es esmu citās domās nekā Šusterkungs. Galu galā šī nolīguma ar Koreju, Japānu ir noslēgti, un toreiz mums sarunu Ehm, partneri mums teica, ja jau mēs eh, runājam šeit nolīgumos par cilvēktiesībām, tad varbūt jānonāk vispirms ir pie sociālās labklājības tādā līmenī kā pie jums. Un tam man šostarkums jāsaka, attīstība darba ņēmē tiesībās ir vēsturisks process. Mēs nevaram uh, Mēs taču, ja paraugamies kaut vai uz Eiropas vēsturi, to piedzīvojam. Tas ir saistīts ar ekonomikas panākumiem. Nevar būt tā, ka vispirms ir, nekad nav bijis tā, ka vispirms ir darba ņēmēja tiesības un tad pēc tam kaut kas notiek. Tas viss nāk caur ekonomikas izaugsmi. Nē, jūs pēc tam varat izteikties vēlreiz, bet tagad nepārtrauciet mani. Ļaujiet man pateikt to, ko es gribu teikt šobrīd. Nu, un tad tālāk, protams, katrai valstī pašai vislabāk iespējams lemt par to, kas te nāk par labu, un te jāievēro arī šis subsidiatāts princips. Nu, labi, varbūt to mēs varētu saukt par tādu pārredzamības principu, un šajā gadījumā, eh, tajā brīdī šai, no šīs pietuvinātās pozīcijas šo situāciju viņi izvērtēt var vislabāk nekā mēs šeit no Eiropas. Bet vēl gribu uzsvērt arī to, ka Eiropieši arī šo sarunu laikā vienmēr ļoti lielu vērti uzsvaru likuši uz šos jautājumus, un mums. Mm, tagad sakam, lūk, viņiem šīs vērtības ir jāīsteno. Bet ir taču arī tādi vēsturiski procesi, kur, piemēram, kaut kāda nozīme spēlē arī citas vērtības, citi notikumi. Tas tiešām ir vēsturisks process. Un es domāju, ka ja mēs šādu uzņemsimies, šādu ekonomikas imperialismu, tad tas nepie kā nenovedīs. Un nu, tad tādā gadījumā valsts vērsīsies uz citu pusi. Mēs eh, izdarām savu spiedienu, tāpēc, ka esam spēcīgs eh, tirniecības partners, jūs sakāt, bet Ķīna tad varētu panākt vēl krietni vairāk. Nu jā, tiešām mēs te piekopjam tādu ekonomikas imperialismu. Eh, ja mēs raugamies uz to visu kā ekonomisti, tad ir pilnīgi skaidrs šis viss process. Un Eiropas Savienība, protams, zināmā mērā ir tāds starptautisks svarīgs pieturs punkts. Uh, Bet nu nevaram šeit tā haotiski rēģēt. Ja Eiropas Savienība tagad mm, nu, tagad apgalvo, ka lūk, tas, ka jums tagad jāizsano pilnīgi viss tas, ko mēs uzskatām par pareizu, nu tādā gadījumā šīs valstis pilnīgi noteikti pievērsīsies citām lielvarām, tādām kā Ķīna. Tā nekādas prasības neuzstāda un tā tālāk. Un tāda veida emocionāli izteikumi, kā jūs, Šusterkungs, te izteicāt, tie būtu jāatstāj ārpus šādām sarunām. Jo teikt, ka tagad mums ir taisnība un visiem pārējiem nemaz nav taisnības, tas, ir, tas nav veids, kādā mēs varam veidot attīstības ar korejiešiem. Karolīna tālāk. Jā, danke. Ich muss auch zu Paldies. Man arī vajadzētu uh, tomēr palīdzēt Šusterkungam. Es to. Uh, aplūkot citādāk. Ja mēs runājam par Dienvidu Koreju, kas no vienas puses ir eh, patiešām ļoti ekonomiski veiksmīga, bet kas notiek eh, darba ņēmēju tiesību lauciņā? Es kā sociāla demokrāta ļoti par to esmu noraizējusies. Mēs vēlamies, lai tirdzniecība balstītos uz vērtībām. Protams, mēs vēlamies arī mācīties uh, no notikušā, domājot par nākamajiem tirzniecības nolīgumiem. Un ir, protams, jāievēro SDO uh, pamatdarba normas, pirms vispār mēs slēdzam nolīgumu ar kādu valsti. Uh, nu, tas ir gluži vienkārši elementāri. Es domātu, ja nav sankciju, Komisijai nav pat eh, tāda atbilstoša instrumentu, lai uh, panāktu spiedienu uz Dienvidu Koreju. Tādēļ ir nepieciešama tāda sankcija mehānisma, ko atbilstošā brīdī izmantot, ja ir bijuši eh, pārkāpumi lai varētu tos nākotnē izsaukt. Arī šāda sankcija mehānisma mūsu rīcībā nav. Mēs varam tikai mācīties no pieredzētā. Mums ir jāsaprot, jā, šis nolīgums ir jau noslēgts, tādēļ turpmāk mums ir jābūt piesardzīgākam. Mēs varam patiešām domāt arī par vēsturisko fonu, bet eh, mums tad arī ir jāapzinās, ar ko mēs vispār vēlamies tirgoties. Jā, Dienvidu Koreja, protams, ir visai liela valsts, dozīmīgs partneris, bet tādēļ mums ir jādaudzina savas vērtības un jāsaka, ka tikai ievērot šādus nosacījumus mēs varam tirgoties un tad skatīties, kas notiek tālāk. Rībika kungs lūdzu. Paldies! Sākumā vēlējos uzslavēt komisiju par uh, šo veiksmīgo nolīgumu, kas ir uh, bijis panākumiem bagāts uh, abās pusēs, it sevišķi piedāvājot ieguvums darba ņēmējiem. Ja ir vairāk eksporta, tad, protams, rotas jaunas darba vietas. Tajā skaitā arī Dienvidkorejā, un ja ir vairāk preču, kas tiek importētas, tad uh, tirgu nonāk vairāk preču par izdevīgākām cenām, un tas uh, uzlabo pirktspēju. Un Jāsaka, ka pirktspēja ir manāmi augusi eh, pateicoties eh, šim nolīgumam. Un, eh, ja sociālisti tagad apgalvo ka mums nav nepieciešams neko sadalīt, mēs eh, paliekam dzīvot nabadzībā. Nu, tas, diemžēl, arī eh, iedrupina darbaņēmēju tiesības. Un kas tad notiks, ja nebūs tirzniecības un preču? Mums ir jābūt patiešām pragmatiskiem. Un arī skaidri jārunā par panākumiem. Protams, vienmēr jau kaut ko var uzlabot, jādomā par darba ņēmējiem, MVU, bet eh, MVU patiešām ir bijuši ieguvēji pateicoties šādam nolīgumam. Un sociālajiem partneriem atbilstošajās valstīs ir pirmām kārtām jārūpējas par darba ņēmēju tiesībām. Un bieži vien šeit uh, cilvēki tiek sodīti, arotbiedrības, kas streiko un streiku izziņo tikai diennakti pirms uh, tam, un kas notiek šeit, piemēram, kad avio uzņēmumu, avio kompānijas streiko un cilvēki lidostā paliek vairākas stundas gaidot, uh, vai tad viņiem nav tiesību? Jādomā noteikti par spēcīgāku patērētāju aizsardzības klauzulu runājot par šiem nolīgumiem. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka patērētāji vienkārši tā tiek diskriminēti. Paldies, un tagad Šolca kungs, paldies priekšsēdētāji. Es vēlējos pateikties komisijas pārstāvēja, ka viņa ir ieradusies uzreiz pēc konsultācijām pie mums. Uh, mēs varam tad vairāk pievērsties uh, īstenošanas jautājumiem. Nolīgums jau ir noslēgts, bet, protams, tas nenozīmē, ka vairs nevaram par to debatēt. Un kolēģi no Emplu komitejas arī, protams, ir ieinteresēti šo jautājumu atšķitināšanā. Darba ņēmējiem ir uh, jābūt garantētām viņu tiesībām, un tiesības uz streiku arī šeit uh, ir piederīgas. Ja mēs runājam par uh, lidostām, par drošības personālu un uh, cilvēkiem, uh, kas tur strādā, uh, reģistrē lidojumus, ja viņiem ir jāstrādā par dažiem grašiem, nu kurš tad strādā pa 6, 50, 9, 50 stundā? Mēs paši savu tautsaimniecību novedīsim līdz uh, kliņķim, ja mēs neko nedarīsim lietas labā. Tie ir būtiski nolīgumus uh, skaroši jautājumi. Ja mēs domājam par sociālajiem, vīdes uh, un citiem jautājumiem, tad tie ir jāintegrē šajos nolīgumos. Mēs vēlamies godīgu, ētisku tirzniecību kā galveno tirzniecības stratēģijas pīlāru. Ja mēs to uztveram nopietni, tad ir jāizteno visi šie principi. Tādēļ ir pilnīgi normāli, ka komisija sarunājoties ar Korejas partneriem, arī runā par visu šo nodaļu īstenošanu, arī par sociālajām normām. Mums, eh, piemēram, arī sarunājoties ar Korejas parlamentāriešiem, ir jāuzsver šīs vērtības, ir jāizdara arī politiskais spiediens uz izpildvaru. Tikai tā šis nolīgums var nozīmēt soli uz priekšu arī uzlabojot mūsu tirzniecības un ekonomiskās attiecības. Jā, ir vēsturiski, kulturāli eh, kontrasti, protams, es jums pilnībā piekrītu, bet tas attiecas uz abām pusēm, uz visiem mēs arī nevaram teikt. Tādēļ, ka Korejā ir tas pats ekonomikas modelis Ar to mēs eh, varbūt tirgosimies vairāk, un ar citām valstīm tur būs uh, citādāka situācija. Bet, eh, ja mēs tātad šādas nodaļas pieņemam, ir jārūpēs par to labu īstenošanu. Gracias, presidente. Yo creo que este es un debate recurrente que tenemos. Paldies, priekšsēdētāji. Šīs debatas jau reiz ir notikušas. Es pilnīgi piekrītu cilvēktiesības, darbņēmētiesības, protams, es tās atbalstu. Taču, ja jūs paraugāties uz ģeopolitiku, paraugāties ārpus Eiropas Savienības, kas ir tās valstis, kas patiesībā atbilst visiem šiem standartiem? Neviena. Mēs varētu domāt eh, Austrālija, bet ASV, piemēram, nē, jo tur ir nāvisots. Ja mēs varam, vēlamies būt absolūti dogmatiski noskaņot, tad mēs vispār nevaram parakstīt nevienu privās tirniecības nolīgumu ne ar vienu valsti. Par to varat būt pārliecināti. Neriskēsim mūsu tirzniecību, tāpēc, jo tas nebūs eh, ne darba ņēmēju interesēs, ne kāda cita interesēs, ne mūsu pašu, ne Korejas darba ņēmēju interesēs. Tātad mums vienmēr ir jāatcerās, kas ir mūsu izejas punkts un kādā virzienā mēs dodamies. Es domāju, ka brīvās tirdzniecības nolīgumi iestājas par uh, cilvēktiesībām, darba ņēmēju tiesībām, taču mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem ar mūsu standartiem, jo ja mēs būsim pārāk kategoriski, tad uh, tas varētu bloķēt jebkādu šādu darbību, un tad vispār nebūs tirdzniecības nolīgumu. Ja mēs runājam par arotbiedrībām, ekonomiku un vēsturi, uzklausījām Rībiga kungu un Štarbatī kungu, bet es gribētu uzsvērt divus principus. Nav runa par to, vai man ir taisnība vai nē, bet mēs runājam par Eiropas Savienību un vienu valsti, kas ir eh, noslēgušas eh, darba nolīgumu, eh, tirzniecības nolīgumu, un ir fragmenti, kas no šī nolīguma netiek īstenoti. Te nav runa par to, ko es vēlētos, bet ja to uh, traktē kā lielus panākumus, nu tad man rodas jautājums, cik nopietni mēs vispār šeit uztveram šos ilgtspējas uh, fragmentus, ilgtspējas nodaļas. Uh, Koreja ir pārakstījusi šo nolīgumu, un tai tas ir jāievēro tāpat kā mums. Arī tās nodaļas, eh, kas attiecas uz tiesībām. Konservatīvie mēģina to alaž uh, relativizēt, un galu galā tas noved pie tā, ka tas netiek uztverts nopietni. Štarbātīkungs. Jā, nu ļoti labi. Uh, ka mums notiek diskusijas. Šustera kungs, tad, kad mēs strādājām pie Eiropas ekonomiskās zonas izveides, Piemēram, Francijā bija ļoti garas darba stundas, un Vācijai pēc kara vajadzēja atjaunoties, un situācija bija ļoti atšķirīga. Tad francūži pieprasīja, lai Vācijā tiktu izmantoti viņu standarti. Uh, un mēs patiešām eh, ļoti daudz pūlējāmies, lai to novērstu. Jā, nu, un mēs tagad varam teikt, ka tas arī ir vēsturiski radies uh, mehānisms, un jāsaka, ka tad, kad standarti eh, pirms pieciem gadiem Vācijā bija daudz augstāki nekā Francijā, tā vienkārši bija ekonomiskā attīstība. Ja pietrūkst darba spēka, tad, protams, tiek piešķirts vairāk tiesību un privātību privilēģija. Nu, tas ir normāls process, mēs nevaram to ietekmēt no ārpuses valstīm, pašām ar to ir jātiek galā. Un mums arī ir uh, jāturpina ar šīm valstīm tirgoties, jo mē, ja mēs tur mēģināsim viņiem uzspiest uh, savus principus un vērtības, nu, tad mums vajadzēs uh, tirgoties ar Ķīnu. Un, uh, kas tur notiek, piemēram, ja ir citi sociālie standarti, paraugieties. Paldies, tagad Helmuts Šaus. Mēs te runājam par likumdošanu, kas ņem vērā ekonomisko procesu attīstību. Ir jā, ļoti aktīvas diskusijas par nodarbinātības politiku, algu politiku. Jādomā arī par vidi, nu, kas, piemēram, notiek Ķīnā, kāda tur ir tautsaimniecība. Arī tur notiek pārmaiņas. Arī Vācija ir kļuvusi par uh, tie, tādu ekonomisko gigantu, tādēļ, ka uzreiz pēc otrā pasaules kara bija ļoti spēcīgs protekcionisms. Neaizmirstiet to, Štarbatī kungs protestē, bet bez mikrofona. Tātad, ko mēs darām ar šādu nolīgumu? Mēs esam to parakstījuši. Esmu, teikšu, ka Šusterkungam pilnīgi taisnība. Tur ir mērķi šajā nolīgumā, tur ir konkrēti punkti. Mēs vēlējāmies, lai tie ir ar saistošu raksturu. Mēs gan to nepanācām. Bet šī diskusija patiešām uh, pierāda, ka mums vajadzētu par to domāt vairāk. Tagad došu vārdu Madlīnai, lai viņa varētu uzstāties diskusiju noslēgumā. Un pēc tam vēl Žēnfelda kungam. To... Man ir tāds iespējas, ka nav tālu Eiropas parlamenta vēlēšanas. Vai jums ar tās šķiet? Madlēna, lūdzu. Liels paldies! Es eh, esmu klausījusies šeit runātājs sacitē. Katrs runātājs, ko teica tādu, eh, kam es piekrītu, No mūsu viedokļa BTN ir veiksmes stāsts. Kopš 2011. gada mēs guvām milzīgs panākums ar privās tirdzniecības nolīgumiem, taču no ekonomiskā viedokļa nevarētu teikt, ka tirzniecības un ilgspējības zi attīstības ziņā viss ir slikti. Korejam mēs esam apsprieduši vides jautājums, korporatīvā sabiedrība arī iestājas par savu atbildību arī darbā attiecībās ir uh, progress. Vispār aina nav slikta, taču slikti ir tas, ka kopš 2011. gada mēs vēl ar vienu runājam par Startautiskās darba organizācijas konvenciju ratificēšanu. Tā tad tas prazinām pacietību no mums. Tā tiešām ir, ka Korejā ir sava kultūra, es uh, jums varu teikt, ka mēs te runājam par ESO valsts, kas ir Eh, SDO eh, locekle. Tātad ne tikai Eiropas Savienība pieprasa šo konvenciju parakstīšanu, bet arī starptautiskā darba organizācija. Koreja ir eh, SAO locekle un arī Eiropas uzņēmumi pārbauda standartu ievērošanu Korejā. Man ir komentārs par mūsu mehānisma efektivitāti, par sankciju iespējamību. Mūsu skatījumā nav pierādīts, ka sankcijas ir labais risinājums, bet nu labi, šajās diskusijās tagad neiesaistīšos. Es domāju, ka mums tuvākajos mēnešos būs iespēja ieviest izmaiņas, saprast, uz ko fokusēties. Mehānisms pirmo reizi tiek tagad iedarbināts nekad tas nav izmantots tajās valstīs, ar kurām Eiropas Savienības slēdz brīvās tirdzniecības nolēgums. Mums uz to jāfokusējas. Kaut arī mums, mums nedrīkst būt ilūzijas, mēs tomēr nedrīkstam gaidīt, ka BTN atrisinās katru problēmu valstī. Mēs esam, mēs esam tikai viens no faktoriem, tāpēc mums jāsadarbojas ar citiem, kas var izdarīt spiedienu uz Koreju. Atbildi Šuster kungam. Jūs uzdevāt jautājumu, ko darīsim martā. Es domāju, var spriest eh, no savas pieredzes strādāt ar Koreju un arī ar citām valstīm. Izšķirošie jautājumi, pie kuriem ir jāstrādā, ir eh, īpašuma tiesību noteikšana valstī. Tās ir izmaiņas, kuras ievies prezidents Mūns. Viņš bija pirmais, kurš pēc daudz gadu tāds kā paviršības eh, starptautiskās darba organizācijas pieņākumu ignorēšanas mūns teica, es vēlos ratificēt konvencijas, ievērot SDO prasības. Un mūsu skatījumā tas bija ļoti svarīgi, un tas, ko mēs redzam šodien, ka Korejā pastāv process, ir valdība, kas, saskaņas, eh, kas saskars iekšē ar lieliem izaicinājumiem, bet arī eh, uzņēmumi saka, jā, mēs atzīstam, ka uh, šie dokumenti ir ratificē. Tas ir svarīgi. Mēs nedrīkstam te būt par uzraugiem Korejai. Ir iekšējie procesi, kas norisinās šajā valstī. That... Varbūt tas ir galvenais, ko vēlējos teikt. Pateicos par jūsu komentāriem un labprāt atgriezīsimies pie jums, un kā jau teicu, turpākie mēneši būs ļoti svarīgi. Paldies! Sienfelda kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es teikšu atklāti. Šīs debats ir bijušas ļoti aizraujošas, interesants. Pateicos eh, visiem dalībniekiem, ka tie tās tādas padarīja. Par spīti tam faktam, ka esam novērojuši divas visnotaļ galējas nostājas, es vēlos nostāties tieši pa vidu un atzīt, ka esmu tāls no katras no šīm galējām nostājām. Tiek uzskatīts, ka tirniecības nolīgumu mērķis ir nodrošināt darba tiesību ievērošanu. Ir cilvēki, kas tā uzskatu, nu, jums nepārprotam ir taisnība, taču jums jāatceras viena lieta. Nav zemes tādas vietas, kur cilvēki dzīvo smagākos apstākļos, kā tajās valstīs, kas ir, eh, kas netirgojas ar eh, attīstīto pasauli. Tās ir tās valsts, kurās tiesiskums un eh, labā grība mm, pret pilsoņiem ir visamākajā līmenī. Mēs Eiropas Savienībā īstenojot īpašu tīrzniecības specifisku politiku. Tā ir īpaša un specifiska, tāpēc, ka tā neaprobežojas tikai ar uzņēmēju darbību un tīrzniecības jautājumiem. Īstenot šādu politiku, mēs cenšamies palīdzēt šāda partnera, part, šāda partnera valstu pilsoņiem. Un es nesaku, ka Koreja ir no šīm slēgtajām sabiedrībām un valstīm tā ir ārkārtēji attīstīta un atvērta sabiedrība. Taču mums jāatceras, ka šai medaļai ir divas puses. No vienas puses ir ekonomiskais veiksmes stāsts, kas vienmēr atainosies pilsoņu labklājības līmenī, un no otras puses mums ir jāatzīst tas fakts, ka kādas no mūsu gaidām nav pilnīgi piepildījušās Un tāpēc mums jāvada sarunas ar Koreju pozitīvā un draudzīgā noskaņā. Un es esmu pārliecināts par to, ka komisija rīkosies tieši tā priekšstādājas. Un es esmu pārliecināts, ka pie šī jautājuma vēl atgriezīsimies. Tātad esam noslēguši 16. darba kārtības punktu pāriem pie 17. Pīzes kungs aizstāv mūsu referentu Cela Frankas kungu par prasībām gads ietverost. Dodu vārdu tūlīt viņam. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, aizrunāšu Salafrankas kunga vārdā. Viņš pat laban e, ir e, vēlēšana novērošanas misijā ārpus Eiropas Savienības, un viņš lūdza man uzstāties viņa vārdā. Tātad šis ir tehnisks dabas jautājums vispārējais nolīgums par stīpniecību un pakalpojumu starp Eiropas Savienību un citām valstīm, tāda gads vienošanās, un te ir paredzēts iekļaut noteikumus. Un pašreizie noteikumi attiec tikai uz eh, tām eh, dalībvalstīm, kas eh, bija vēl 1995. gadā, bet tagad ir jāiekļauj tās valsts, kas iestājas 95. gadā un 2004. Tā tad iepriekšējais lēmums tika pieņemts pirms uh, visu citu valstu iestājas, un līdz ar to ir juridiskā nenoteiktība. 2007. gadā komisija sagatavoja lēmumu priekšlikumu, kas tika piedāvāts padomē, pamatojoties uz vienošanos, kas tika panākt ar citām iesaistītām pusēm, kas gads ietveros. Uh, lai ņemtu vērā tās valsts, kas iestājās Eiropas saimnībā 95. gadā un 2004. gadā. Eiropas parlaments pieņēma lēmumu atbalstīt šo priekšlikumu 2007. gada oktobrī norisinājās apspriešanās procedūra, taču par spīti tam, kā bija daudz vairākas procedurālas problēmas, tā skaitā arī ar tulkojumu, padomu nespēja pabeigt sev secinājumus, un tāpēc vairākus gadus šī lieta aizkavējās nolīgums netika pieņems. Tad 2017. gadā Eiropas Savienības tiesa nāca klājā ar spriedumu par Singapūru. Tur bija runa par pakalpojumiem, par līgumiem, kas iestaist uh, Eiropas Savienību un gads. Un tika atzīts, ka šī joma ir ekskluzīvi Eiropas Savienības kompetences jomā. Tad Eiropas komisija sagatavoja jaunu priekšlikumu, sagatavojot vienošanos ar citām iesaistītām pusēm, lūdza parlamentu piekrist. Šis priekšlikums runā par iepriekšējo vienošanos svītrošanu starp Eiropas Savienību un PTO režīmu, un viss, kas stātos spēkā pēc šiem lēmumiem, par kuriem runāju iepriekš. Tātad tagad mums ir nostāja Sala Franka kungs ir sācis sarunas, sagatavojis kompromisu, un viņš domā, ka tagad situācija ir nobriedus tam, lai mēs pieņem šo dokumentu, lai nodrošinātu juridisko noteiktību tām valstīm, kas iestājas Eiropas Sanībā 1995. un 2004. gadā. Komisija atzīst, ka šī ratifikācija ļaus komisijai sākt sarunas, lai varētu iekļaut arī tās dalībās, kas būtu. E, iestājušās pēc 2004. gadā. Nu, tas ir ļoti tehnisks dabas jautājums, bet tiešām ceru, ka parlaments to atbalstīt. Neviens nevēlas izteikties, tātad vēlos tūlīt dot vārdu komisijai. Tik tā, pla, eh, pat es varu pavisam īsi izteikties, jo Fisas kunga skaidrojums Salā Franka kunga vārdā ļoti labi ir pastāstījis šī jautājuma kontekstu. Tātad kopš 2004. gada darbs pie šīs lietas turpinās. Vēlos uzsvērt to, ka stāvoklis pat laba nav bez kādām sakām būtībām. Tas nozīmē to, ka tās dalībvalstis, kas iestājas Eiropas Savienībā 1995. un 2004. gadā, vēl nav iekļautas gads dokumentā. Tas nozīmē arī to, ka PTO dalību valstis nevēlas tālāk saskaņot savus grafikus, un tas tagad ir acīm redzami, kad Eiropas Savienība mēģināja konsolidēt noteikumus, ņemot vērā valsts, kas iestāja 2007. gadā. Un pašsaprotam ir tas, ka Eiropas Savienība, eh, Eiropas Savienības reputācija ciet, pēc, cieši PTO ietvaros, jo mm, neizskatās labi, ka mēs nespējam vienoties. Viņam nav saprotam, kāpēc mums ir tāda režīma, kas ar vienu attiec tikai uz 12 no pašreizējiem 28 dalībvalstīm, kā jau nepārprotam tik norādīts saskaņā ar Lisabonas līgumu. Šādu līgumu noslēgšana tagad ir Eiropas Savienības kompetence, tāpēc komisija piedāvā pārskatīt eh, padomu secinājumus par kompensācijas nolīgumi, un padomē par to valda vienbalsīgs atbalsts. Vēlos sacīt, šie priekšlikumi ir praktiski identiski tiem, ar kuriem nācām klājā 2007. gadā. Tos apstiprināja gan padomi, gan parlaments, pamatojoties uz tai laikā spēkā esošajām procedūram. Uh, Būtiska atšķirība, protams, ir juridiskais pamats. Tas tagad ir mainīts, ņemot vērā Lisabonas līguma stāšanos spēkā. Tāpēc mēs lūdzam šo komiteju un parlamentu rīkoties ātri, piešķirot atbalstu šim priekšlikumam. Kā jau teicu, tas neko nemaina pēc būtības, bet tas vienkārši ļaus mums ievies kārtību pašreizējā stāvoklī gads kontekstā un PTO ietvaros. Paldies! Lielas paldies parlaments! vienmēr rīkojas pēc iespējas ātrāk, salīdzinot ar padomi. Mēs tiešām esam līderi. Fisas kungs vai vēlties vēl ko noslēguma vārdos piebilst? Ne? Labi. Lielas paldies. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 25. janvāris 12. dienā. 18. darba kārtības punkts. Horvātijas iestāja Meksikas nolīgumā. Mūsu referente Imakulāda Rodrīgas Peņero, diemžēl, ir slima. Es nolasīšu viņas komentārus. Šis komentārs atbild uz Eiropas Savienības pienākumu saskaņā ar PTO ņemt vērā Horvātijas iestāju iekšējā tirgu. Izmaiņas šai ziņojumā ir tehniskas referente vēlas atgādināt šāds jautājums, kas parlamentam ļoti svarīgi. Pirmkārt, ir jāveic informācijas apmaiņa. Parlamentam ir jāsaņem aktuāla, uzticama informācija eh, starptautisko nolīgumu sarunu slēgšanas gaitā. Un tas attiec ne tikai galvenajām sarunām, saucamajām tehniskajām sanāksmēm, bet arī uz visiem lēmumiem, ko organizācijas pieņem, strādājot pie vienošanās. Te ir runa par apvienoto padomu, piemēram, par banāniem. Tātad mums vajadzīga visaptvarošana informācija visos sarunposmos. Otrakārt, šī informācija ir jāsniedz ne tikai Eiropas parlamentam, bet arī ekonomiskiem operāriem, sociālajiem partneriem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Šī faktoloģiskā informācija jāpadara pieejama sabiedrībai. Referenti jo īpaši vēlas atsaukties uz apvienotās padomas lēmumu piešķirt papildu kvotas banāniem, un eh, tā, tā nav daļa no šī protokola. Tāpēc parlamentam tas nav jāapstiprina. Referenti noslēgumā vēlas atgādināt, kā nolīguma provizoriska īstenošana ir jāierobežo un eh, tas neparedz parlamenta apstiprinājumu. Šādi ir mūsu referents komentāri. Neviens aktā. Fises kungs vēlas izteikties, lūdzu. No, gracias, presidente, simplemente. Paldies, priekšsādātāji. Es vēlējos tikai paust mūsu atbalstu šim ziņojumam, ko sagatavoja Rodrigas Piņēra kundze. Mēs runājam par eh, diviem tūkstošiem ekstertonu no Meksikas, un tas ir svarīgi. Runājot par 71 eiro eh, cenu par tonu, un tas eh, ataino to, cik daudz Eiropas Savienība ražo un cik daudz mēs patiesībā patērējam šeit Eiropas Savienībā. Tātad mēs piekrītam šiem priekšlikumam. Okay, so no... Labi, neviens cits nevēlas izteikties par šo jautājumu. Līdz ar to grozījumi iesniegšanas termiņš ir 25. janvāris, 12. dienā. Un līdz ar to esam nonākuši pie nākošā tēpa kārtības punkta. Tas ir numur 19. Ad hoc delegācija uz Čīli. Apmeklējums notika no 18. līdz 20. decembrim. Tā arī bija augsta līmeņa delegācija, piedalījās astoņi ministri un daudzi deputāti. Tā bija faktu izmeklēšanas misija. Vadot sarunas ar tirdzniecības nolīgumu modernizēšanu ar Čīli. Mm, varēja secināt, ka ir panākts daudz progresa tirzniecības sarunas starp Eiropas Savienību un Čīli. Mm, Čīlī starptautiskā līmenī tiek uzskatīts par modeli. Tās ir viss caurskatāmākās sarunas, kādas ir bijušas Eiropas Savienībā. Mandāts tūlīt pat tika publiskots, tikko tas tika apstiprināts. Mums ir sarunas par jaunu sadaru tirzniecības nolīgumā par dzimumu līdztiesību. Čīlē pat ir eh, dzimuma līdztiesības ministrija. Un sarunas virzās priekšu ātrā tempā, pamatojoties uz eh, sapratu, kas valda starp eh, Eiropas Sanību un Čīli, jo mums ir līdzīgas vērtības. Un iestājāmies par daudzpusējās sistēmas principu ievērošanu Tāpat ir arī apņemšanās no abām pusēm ilgspējības vārdā. Pat labam sarunas ir nedaudz iestrāgušas. Mums ir jāizdara spiediens uz abiem partneriem, lai viņi virzās tālāk, pamatoties uz veiksmīgajām sarunām līdz šim. Runājot par globālo situāciju, es esmu pilnīgi pārliecināts par to, ka partnerības ar Čīli padziļināšana ir paziņojums par Latviju Ameriku un vispār par mūsu lomu globāli. Mūsu interesēs, mums, protams, ir īpašais noteikums par litiju, kas tiek ražots Čīlē. Un attiecībā uz e-mobilitāti Šis ir eh, svarīgs aspekts rūpniecības attīstībā Eiropā. Šādi tad ir mani komentāri, iekļāva arī komentārus no mūsu pastāvīgās referents Imakulādas puses. Viņa, diemžēl, ir saslimusi. Vai vēl kāds, kas piedalījās delegācijā, vēlētos eh, izteikties Šienfeld kungs lūdzu? Dziękuję, panie przewodniczący. Paldies, priekšsēdētāji. Iesākumā vēlos paust pateicību visiem tiem, kas mm, organizēja mūsu apmeklējumu, pateicos sekretariātam. Organizatoriskais darbs bija lielisks, viss uh, notika tieši, tieši tā, kā bija plānots, uh, laikus. Un tagad pārēju pie lietas pēc būtības. Vēlos uzsvērt, Čīle tiešām ir ļoti svarīga valsts mums visiem. Ne tikai jūs minēto apsvērumu dēļ, priekšstādātāji, bet arī tāpēc, ka Čīle ir līdere ekonomikas attīstības jomā Dienvidamerikā. Tā ir arī līdere iestājoties par mums svarīgām vērtībām - tiesiskums un demokrātija. Čīle ir valsts, kas nesenā pagātnē pēc globālās krīzes attīstās uh, ar 4 procentu rādītāju un izaugsmē ir 6 uh, līdz 8 procenti. Un līdz ar to uzlabojas arī dzīves līmenis Čilē. Štatā, kurā ir daudz dabas resursu, kas ir svarīgi mums, neapšaubām tas liek mums domāt, ka Čīle ir svarīga valsts, taču atgriežos pie sanāksmēm dažādos līmeņos. Mums bija sanāksme ar valdes, tikšanās ar valdību, ar prezidentu, ar nevalstiskām organizācijām, arotbiedrībām, cilvēkiem, kas pārstāv Čīles pamatiedzīvotājus. Visas šīs diskusijas liecināja par to, ka Čīles puse, zinām, mērā ir interesēta nolīguma noslēgšanā, taču man bija iespējas, ka mūsu sarunu partneri bija nedaudz distancēti, tāpēc, ka sarunas bija kā pārāk lielā augstā līmenī. Es zinu, ka ir eh, šeit kolēģi, kas nepiedalījās iepriekšējās debatēs par Koreju, un tāpēc vēlos eh, sacīt, ka Eiropas Savienības gaidas ir ievērojams. Visas iesaistītās puses ir, ir uzsvērušas to, ka viņu skatījumā nolīgums nu, ir svarīgs. Tas ir novērts pie simtprocentīgas izaugsmes. Apusējā tirzniecībā starp Eiropas Savienību un Čīli abos virzienos, taču šķiet, ka ekonomiskie jautājumi mūsu partneriem ir vissvarīgākie. Pašā sākumā es minēju, ka gan Čīle, gan citas partneru valstis Latīņa Amerikā, tāpat Austrālijā, Jaunzēlandē ir tādas, kas liek mums secināt, ka šie partneri uzlabo savas tirzniecības attiecības ar Ķīnu arī tas mums jāpatur. Prota, kad mēs uh, vadām sarunas par nolīgumiem, mums jāpatur prātā tas fakts, ka vispār attiecības mainās. Paldies! Tā tad neviens cits nevēlas izteikties. Līdz ar to esam noslēguši 19. darba kārtības punktu. Protams, drīzumā tiks sagatavots rakstiskais ziņojums, tiek 20. darba kārtības punkts. Pirmais elektroniskais balsojums šodien. Pirms sākam balsojumu, veiksim pārbaudas balsojumu. Pārbaudas balsojumu, sākam balsot. And <laughs> the test vote is Pārbaudas balsojums ir beidzies. Pieņemts. Viss notiek kā nākas, ir pietiekami daudz kolēģu klāt. Trīs identiski grozījumi. 32, 33, 34, kas pār pret atturas noraidīti. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. 40. grozījums par pret atturas noraidīts. 42. par pret atturas noraidīts. Trešais kompromiss par pret atturas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 atturas pieņemts. 60. ar mutisku grozījumu, kas ir minēts dokumentā par pret atturas noraidīts. Sešdesmit pirmais par pret atturas pieņemts. 62. par pret atturas noraidīts. 63. par pret atturas noraidīts. 4. kompromiss par pret atturas pieņemts. 66. par pret atturas noraidīts. 67. par pret atturas noraidīts. 5. kompromiss par pret atturas noraidīts atturas pieņemts. Sestais kompromiss par pret atturas pieņemts. 75. grozījums par pret atturas noraidīts. 76. par pret atturas noraidīts. 77. par pret atturas noraidīts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 pieņemts. Astotais kompromiss par pret pieņemts. Ninety-four. 94. par pret atturas noraidīts. Kompromiss 8. par pret atturas pieņemts. Grozījums numurs 100 par pret atturas noraidīts. 101. divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas noraidīta. 102. grozījums par pret atturas noraidīts. Devītais kompromiss par pret atturas pieņemts. 105. grozījums par pret atturas noraidīts. 106. par pret atturas. Man izskatās, ka pieņemts, bet pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. And the vote is closed. Beidzam balsot. Grozījums patiešām ir pieņemts. 108. par pret atturas noraidīts. 10. kompromiss par pret atturas pieņemts. 116. grozījums par pret 109. izlaidu, saka priekšsēdētājs, atvainojos. 109. 109. Par. Pret. Noraidīts. Atturas. Simt sešpadsmitais par pret atturas noraidīts. 11. kompromiss par pret atturas pieņemts. 10. grozījums par pret atturas noraidīts. 11. par pret atturas pieņemts. 12. par pret atturas noraidīts. 14. 13. par pret atturas pieņemts.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 noraidīts. 22. par pret atturas noraidīts. 23. par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 23. Beidzam balsot. Noraidīts ar lielu balsu pārsvaru. 12. kompromiss par pret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 atturas pieņemts. Pirmais par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Beidzam. Pieņemts. Otrais par pret atturas. Sākam balsot elektroniski par otro. Beidzam. Grozījums noraidīts. Trešais par pret atturas noraidīts. Pirmo mēs pieņēmām. Ne tā. Trešo nē. Piektais grozījums par pret atturas noraidīts. Sastais par pret atturas noraidīts Noraidīts. Tagad balsojam elektroniski par visu grozīto tekstu. And the vote is closed. Beidzam balsot. Ziņojums pieņemts. Bravo referentam. 21. darba kārtības punkts. Trešais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Pirmais un otrais ir identiski par pret atturas noraidīti. Sākam balsot elektroniski par visgrozīto tekstu. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrs ziņojums par Singapūru. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. 35. grozījums par pret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 48. grozījums, pirmā daļa atkrīt, otrā par pret atturas noraidīta. 50. par pret atturas pieņemts 5. kompromiss par pret lūdzu atsākam. 5. kompromiss par pret atturas pieņemts. 51. grozījums par pret atturas noraidīts. 55. par pret atturas noraidīts. 6. kompromiss par pret atturas pieņemts. 64. grozījums par pret pret, atturas, noraidīts. 65. par, pret, atturas, pieņemts. 7. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 8. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 9. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Devītais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Desmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. 91. grozījums par pret atturas noraidīts. 92, 93, 94 visi vienādi par pret atturas noraidīti.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 pret, atturas, pieņemts. Septītais par, pret, atturas, pieņemts. Astoņi par, pret, atturas, noraidīts. Devītais par, pret, atturas, noraidīts. Desmitais par, pret, atturas, noraidīts atturas Man izskatās, ka pieņemts, bet drošības labad pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 11. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 17. par, pret,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 Noraidīts. 20. par pret atturas noraidīts. 19. par pret atturas noraidīts. 1. par pret atturas noraidīts. Un tagad par visu grozīto tekstu elektroniski sākam balsot. And the vote is closed. Beidzam. Pieņemts. So, now we switch. 23. darba kārtības punkts. Lūdzu. You want to waste? Yeah. Vēlējāties izteikties? vēlējos pateikt, ka balsojot eh, par iepriekšējo nolīgumu, es kļūdījos eh, gala balsojumā. Es patiesībā šeit aizstāju kādu, kas ir par nolīgumu. Jūs gan vairs nevarat tagad rezultātu mainīt, bet ņemiet to vienkārši vērā. Bet jums ir jāskatās balsojuma sarakstā, nevis apkārt zālē. <laughs> okay. Perfect. Džūda. Es nedomāju. Kaut kas tur parādījās, mēs neredzējām, kāds bija balsojuma rezultāts. Es atvainojos, tomēr redzējām. Es ļoti atvainojos priekšsēdētāji. Arī biju izklaidīga. Once again, it's 25. 25 par 12 pret, neviens neaturējās. Un vēl uh, viena detaļa mainīta. Kolēģis pateica mutiski. Jā, sasaukums tuvojas beigām. Kolēģi jau ir noguruši. 23. Trīs identiski grozījumi. 5, 6, 7. Par. Pret. Atturas. Noraidīti. Atkal trīs identiski. 2, 3, 4. Par. Pret. Atturas. Noraidīti. Pirmais grozījums par pret atkrīt. Labi. Elektroniskais balsojums. Sākam balsot. okay, and the vote is closed. Beidzam balsot. Tas pats vairākums. Pieņemts. Lieliski. 24. darba kārtības punkts. Competitiveness in the internal market and. Muitas savienība vienotais tirgus, tā spēcināšana. Pirmais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts pieņemts, trešais par pret atturas pieņemts, ceturtais kompromiss par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 4A kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 16. par, pret, atturas, pieņemts. 5. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 6. par, pret, atturas, pieņemts. Elektroniskais balsojums par visu grozīto tekstu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar eh, pārliecinošu balsu vairākumu uzslava referentam. 25. darba kārtības punkts. kaimiņattiecība attīstības un sadarbības instrumenta izveida. Pirmais grozījums ir numur 14, kas par pret atturas noraidīts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. 35. grozījums par pret atturas noraidīts. 36. par pret atturas noraidīts. 37. par pret 37. par pret atturas kolēģi. Varbūt no 38 līdz 45 varam balsot uh, blokā. Viena un tā pati referente autori ir uh, šiem grozījumiem Haidī. Jā, es, es piekrītu. 37 līdz 45, kas par, pret, atturas, noraidīti. Trešais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais par, pret, atturas, pieņemts. Sastais par, pret, atturas, pieņemts. 51. par, pret, atturas noraidīts, 52 par pret atturas pieņemts, 53 par pret atturas pieņemts, 54 par pret. Vai jāsaka, jā, jābalso elektroniski, sākam balsot. Beidzam. Grozījums noraidīts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. Astotais par pret atturas pieņemts. Devītais par pret atturas pieņemts. 56. par pret atturas noraidīts. Sastais kompromiss par pret atturas pieņemts.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 atturas pieņemts, 17. par pret atturas pieņemts, 18. par pret atturas pieņemts, 2. par pret atturas pieņemts, 19. par pret atturas jāpārbauda. Sākam balsot elektroniski par 19. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Lūdzu, celiet augstāk roku, jo eh, tas bija bez šaubām pieņemts. Eh, pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. Tagad vēl viens personālais balsojums ir pieprasīts par 20. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. 23. par, pret, atturas, pieņemts. 24. par, pret, atturas, pieņemts. 25. par, pret, atturas, pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Beidzam. Pieņemts. 26. par, pret, atturas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 atturas pieņemts. Astotais kompromiss par pret atturas pieņemts. 68. grozījums par pret atturas noraidīts. Vēl viens personālais balsojums par 71. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Tagad gala balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Manas uzslavas referentam. Pēdējais balsojums šodien 26. punkts. Tikai jānobalso par lēmumu par deleģētajiem aktiem. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kas par rezultātu? Liels vairākums. So. Liels paldies! Un tagad Ja kāds vēlas telpu atstāt, tad lūdzu dariet to klusītiņā. Yeah. So, quiet, please, please, quiet. So, next... Un tātad nākamais darbas kārtības jautājums 27. pēc kārtas uzraudzības grupas darbība monitoringa grupu. Kā jūs zinat, tas ir svarīgs elements mūsu kopējā situācijā. Esam izveidojuši šādas uzraudzības grupas, lai patiešām varētu īstenot padziļinātas diskusijas par sarunām, kas, kurās esam iesaistīti. Priekšādā tās lūdzu ievērot klusumu zālē. Un tā tad bija izveidota uzraudzības grupa par Čīli 24. decembrī A... Tā kā tur nu pat bija delegācija, tad varbūt mums nav vajadzīga um, sīkāka, sīkāks izklāsts. Tunisijā 8. janvārī mm, uzraudzības grupa, bet mūsu referenta Lalaunas kundze nav uz vietas. Uzraudzības grupa par Austrāliju. Moisas kungu redzēju nu pat, kur tad viņš palika, ir devies prom, nenākot klajā ar ziņojumu. Tātad tā bija viedokļa apmaiņa ar Austrālijas tirdzniecības ministru 22. janvārī. Un 22. janvārī tieši tāpat notika arī uzraudzības grupas tikšanās par ES un ASV tirdzniecības attiecībām. Un šī sanāksme skatīja aptuveni tos pašus jautājumus, par ko bija diskusijas ar Žanluku Dematī vakar. Ir kādi jautājumi, piezīmes, ne? Uh, Ļoti labi, nu tad pāriesim uzreiz pie 28. un 29. darbu kārtības punkta. Starptautiskās investīciju tiesas um, locekļu atlasīšana saskaņā ar attiecīgo nolīgumu. Došu vārdu mūsu investīciju ekspertam no komisijas. Ļoti labi pazīstamais Kolins Brauns lūdzu. Good morning. Uh... Labrīt! Labrīt, godātajiem deputātiem, labrīt, priekšsādātāji jums. Ar jūsu piekrišanu varbūt mēs varētu runāt gan par atlases procedūrām, gan par ICS. Un pēc tam par prāvām, ka šobrīd norisinās daudzpusējā investīcija tiesā. Par pirmo punktu runājot. Atlases process. Tas attiecas uz procedūrām, kas tiktu izmantotas, lai atlasītu izlē tiesu lēmējus visos investīciju nolīgumu gadījumos, ar ko, ko, kuros viena no pusēm ir ES, kas ir stājušies spēkā vai sāks stāsies spēkā, tad runājot par nolīgumu ar Singapūru, arī dzen pēc jūsu balsojuma, kas notika burtiski pirms pāris minūtēm, un arī uz jebkādiem citiem nolīgumiem, kas tiktu noslēgti nākotnē. Esam nosūtījuši dokumentus Inta komitejai, tas notika 3. decembrī pagājušajā gadā. Un tur arī tiek izklāstīts tās procedūras, ko domājam izmantot. Dokumenti paredzēti konsultācijām un diskusijām šeit parlamentā un, protams, arī dalībvalstīs. Bet katrā ziņā tie sagatavoti atbilstīgi tam procesam, ko jūs priekšstādātā Langi ierosinājāt 16. gada decembra vēstulē komisārai Malmstrēmai un uz ko atbildējā, saņemat atbildi 17. gada janvārī, jūs komitejas vārdā lūdzāt piešķirt lomu parlamenta attiecīgajai komitejai arī šo tiesnešu atlasē, līdzīgi kā tas Eiropas kopienu tiesā. Tātad šie dokumenti atbilst eh, komisārs Malmstrēms solījumam eh, šo jūsu prasību izpildīt, tā kā viņi to apsolīja pagājušā eh, 2017. gada 18. janvārī. Gribētu izklāstīt jums tos galvenos soļus un etapus, kas šajā procesā bijuši. Pirmām kārtām es valsts piedarīgie mm, tiek izvirzīti, šos kandidātus izvirda, dal, izvirz dalība valstis, to, to var darīt arī iespējams komisija. Tāpat savukārt, kas attiec uz trešo valstu, valstu piedarīgiem, respektīvi, kas būs priekšādātāji šais tribunālos, eh, pieteiktos paši komisijai. Visi kandidāti, vismaz prima facet, jā, jānodrošina atbilstību pirmajiem kritērijiem, un būs pastāvīgā, un ir pastāvīgā atlas, at, pastāvīgas atlases panelis, kas attiecīgi tos izvērtē. Un to ieceļ Eiropas kopienu tiesa. Šī atlases, pastāvīga atlases komiteja sastāv no dažāda veida um, personībām ar labu reputāciju, piemēram, Eiropas kopienu tiesa tiesneši. Uh, Tur var būt, tur var būt tiesneši arī no citiem starptautiskiem tribunāliem, kas eh, um, tie var būt arī respektēti akadēmiķi un tam līdzīgi. Mūsu ierosinājums 255. panta procedūras ietvaros, kas attiec uz Eiropas kopienu tiesu, ir tāda, ka Eiropas parlaments izvirzītu vienu personu no četrām kas attiecīgi tad piedalītos šās pastāvīgās atlases komitejas darbā. Šis atlases panelis tādā tālāk izvērtētu individu pieteikumus un izveidotu tādu individu grupu, kas tiek lēsti kā tādi, kas atbilst svarī, kaut kādam kritēriju kopumam, lai līdzdarbotos šajā investīciju tribunālā. Kas attiec uz katru konkrēto vienošanos, uh, šīs eh, nu, katru, ko, ko, konkrēto incidentu no šī individu, jeb kandidātu kopuma tiktu atlasīta viena persona trešās, ar trešās valsts piekrišanu, un tad kop, šī kopējā komiteja to ieceltu par atbildīgo attiecīgās vienošanās izskatīšanas kontekstā. Šim lēmumam gan vajadzīgs padomas nolēmums, tā lai tā būtu nostiprinātais nostāja kopējā komitejā. Nu, lūk, Īsumā tā detalizēti izskatās šī procedūra. Tas ir tas saturs šais dokumentos, ko jums nosūtījām par procedūru, kādā veidā tiktu iecelti šie šķīrai tiesneši attiecīgajos tribunālos. Mēs uzskatām, ka Šādā veidā pārliecināmies, ka ieceltās personas bū, ir, neab, ir objektīvas, neatkarīgas, kompetentas, un turklāt domājam, ka šā veidā process, ņemot vērā, ka tas faktiski ir līdzīgs Eiropas kopienu tiesas, tiesnešu iecelšanai, un tas ir, um, ir līdzīgs tai praksē, ko daudzas uh, starptautiskās organizācijās izmanto šo personu iecelšanai, pār, ļautu pārliecināties, ka tas tiešām arī procesa gaitā nodrošina neatkarību, objektivitāti, pārskatāmību un tāpat laikā tādu rīcības stingrību. Uh, Eiropas parlamentam pēc tā prasības šeit ir piešķirta loma, tā kā jau teicu, saskaņā ar jūsu 16. 2019. gadā vēstulē izteikto prasību. Otrā lieta, kas ir šeit darba kārtībā, respektīvi pašreizējie notikumi un citrāli attiecībā uz daudzpusējām sarunām šeit daudzpusējā mm, strīdu izšķiršanas tiesā. Notika trešā darba grupas sanāksme Šī grupa tika iz, izveidota, lai mm, pētītu ISDS reformas. To nodibinājām pagājušā gada uh, oktobra beigās Vīnē. Vairāk kā 90 valstis e, bija ar pārstāvjiem klāt. Šai darba grupas sanāksmē vairāk kā 400 delegāti tur piedalījās. Es domāju, ka svarīgi uzsvērt to, ka šis e, fakts, šis cilvēku skaits parāda, cik, ka šī struktūra ir iekļaujoša, pārliecinoša, un eh, šīs sarunas ANO organizācijas ietvaros ir bijušas ļoti efektīvas. Otrām kārtām Tas nozīmē arī nu, tādus panākumus Eiropas Savienībai, jo tieši Eiropas Savienība ir tā, kas iestājās par šo reformu. Un tieši Eiropas Savienība bija tā, kas sarunās teica, ka šāda veida mm, reformām vajadzētu notikt un citrāli ietvaros. Un, protams, ka tas viss sasaistās ar 2015. gada Eiropas parlamenta rezolūciju, kur tas aicināja īstenot izmaiņas ISDS struktūrās. notikušās oktobra sanāksmes secinājumi vienam, vien, viens eh, tiek aprakstīti no kā tā visai izšķirīgi attiecībā uz šo ISDS struktūru. Tā ir pirmā reize, kad tiek paredzēta daudzpusēja struktūra, kā jau teicu, vairāk kā 90 valstis līdzdarbojās, un līdz ar to ISDS sistēmas reformas eh, grozījuma tika pasludināta kā patiešām vēlami Nu, tātad tas pirmām kārtām, ka šādi, šāda reforma būs vajadzīga un ir vēlama. Tālāk tas nozīmē, ka tiek eh, prognozēta arī tāda konsekventa izturēšanās un uh, virzību uz priekšu, tiks iesaistīti visas puses, un, protams, ka trešais jautājums bija saistīts arī ar izmaksām un procesa ilgumu. Uh, Domāju, ka nedrīkst vēl vērtēt par zemu, cik svarīgi bija šīs darba grupas tikšanās rezultāti attiecībā uz investīciju pārvaldības jautājumiem. Nākamā darba grupas sanāksme paredzēta 1. Eh, aprīļa nedēļā. Šajā sanāksmē pāriesim pie diskusijām par reformu pašu kādas opcijas, kādi konkrēti scenāriji e, būtu izskatāmi darba grupas darba laikā, lai pārliecinātos, e, ka šīs reformas tiek īstenotas. Pagājušā nedēļa, piekdien, 19. janvārī, Eiropas Savienība un tās dalībvalstis iesniedza divus dokumentus un citrālu procesam. Tos arī publiskojām, tie ir pieejami mūsu mājaslapā un nosūtījām attiecīgi kopēs arī Inta komitejai un IT Mm, attiecīgajām citām struktūrām, un abos šais dokumentos tiek runāts par to procesu, kas mūsuprāt būtu jāievēro turpmākajā darba gaitā un citrāla darba grupā. Un, kas nav maz svarīgi, te arī konceptuāli izklāsām, izklāstām pamatus šādai daudzpusējai investīciju tiesai. Dokumentā skaidrojam, pamatoties uz sarunu vēršanas direktīvām par to, Eh, nu, šīs ārnu devēšanas direktīvas pieņems padome, ka mēs vēlamies, eh, kā mēs vēlamies, lai šī investīcija tiesa darbotos un ka šī daudzpusējā investīcija tiesa varētu attiecīgi rēģēt uz tām bažām un problēmām, kas kopumā tikušas arī identificētas. Mums ir skaidrs, ka tas ir vienīgais priešlikums, kas šobrīd vispār ticis iesniegts un kas spēja Eh, risināt šos, eh, kas, kas var attiekties uz visiem pastāvošiem 3000 līgumiem. Tātad no mūsu skatu punkta, un to vēlos uzsvērt, ir pilnīgi skaidrs, ka šie 3000 līgumi pilnīgi noteikti paliks spēkā. Un jautājums, kas parādās, ir kā reformēt šos līgumus attiecīgi. Ja palūkojamies apkārt, redzam, ka lielākā daļa valstu faktiski vai nu. No pieturas pie saviem divpusējiem investīciju nol nolīgumiem vai uzsākuši sarunas par jauniem investīciju nolīgumiem. CPTPP, piemēram, ir iekļauts strīdus risināšanas variants, te runājam par Āzijas valstīm, tas pats attiecas uz ACEP līgumu, kas ietver Āziju, Austrālāziju un pārējo Indijas okeānu teritoriju Un tāpēc no savas skatu, no mūsu skatu punktu raugoties, ja mēs izmantosim tagad šo parlamentu prasību, ko tas izteica 15. gadā, eh, tad virzīsimies uz priekšu šo reformu tālāko attīstību, jo darbosimies uz jau esošo līgumu pamata. Mēs, protams, arī atzinīgi vērtējam jūsu nu pat notikušo balsojumu par Singapūras nolīgumu Tas jāsaka ir ļoti svarīgs atspērienu punkts tālākam darbam šai reformu sadaļā jo tas parāda arī veidu, kā veidot pastāvīgus mehānismus strīdus risināšanā. Turklāt tur ietvertas arī saistības, juridiski saistošas saistības Singapūrai, sastrādāties ar mums un izveidot daudzpusēju investīciju tiesu. Tātad šis nolīgums runā par šiem jautājumiem, un tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Mēs, protams, tāpat arī pastiprinām savus centienus un darīsim to turpmākajos mēnešos atbalsta meklējumos mūsu izteiktajiem priekšlikumiem, ko iesniedzām pagājušajā nedēļā. Mēs apmeklēsim sanāksmi Dominikānas republikā, kur būs daudz, pārstāvis daudz Centrālamerikas repu, m, valstis. Tas notiks februāra vidū, tāpat arī šobrīd cenšamies sazināties ar Āzijas, Āfrikas valstīm. Uh, Eh, strādājam ar tādiem partneriem kā Singapūra, Kanāda, lai veidotu šo atbalstu. Un, protams, ka labprāt katrā laikā atgriezīsimies pēc šīm visām šīm tikšanās reizēm, piemēram, pēc aprīļa tikšanās reizes arī šeit, Inta komitejā, un pastāstīsim jums par tiem panākumiem, ko mums būs izdevies gūt darba gaitā. Lielas paldies, saka priekšēdētājs, paldies par šo skaidrojumu. Marija Rēna vēlas izteikties. Lūdzu, jums vārds. Jā, paldies! Paldies par sniegto informāciju par ISDS un paldies par šo uh, daudzpusējo mm, investīciju tiesa. Viens tāds neliels jautājums par to, ka tika uzdots eh, Eiropas kopienu tiesai jautājums par ISDS mehānismu CETA ietvaros. To uzdeva Beļģijas karalista nu, principā Eiropas kopienu tiesai bija jādod atbilde vēl šī gada laikā, tad kā jūs integrēsiet šo Eiropas kopienu tiesas sniegto atbildi uh, šais līgumos, nu, piemēram, līgumā, par ko tika, notika balsojums vakar, ar, nu, tātad par līgumu ar Singapūru, jo iespējams, ka šis mehānisms jau būs jākoriģē atkarībā no tā, ko teiks Eiropa kopiena tiesa. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc atklāt sakot nebalsoju par šo līgumu vakar, jo domāju, ka ņemot vērā, ka šobrīd pieņemam kaut kādu struktūru, ar kuru nosakām kaut ko, kas tūlīt pat būs jāgroza un par ko mēs gaidām Eiropas kopienu e, nolēmumu, tāpēc, ka ir identificētas problēmas, e, nu, es tāpēc gribētu zināt, ko komisija ir paredzējusi darīt, lai šāda veida provizoriskos grozījumus attiecīgi iestrādātu uh, līguma tekstā atbilstīgi Eiropas kopienu, teiktai, kopienu tiesas teiktajai. Hautalā kundze. Lies paldies! Paldies par šo ziņojumu komisijai! saprotu, ka būtiska uzmanība um, veltīta šim aspektam no Eh, daudzām valstīm. Tiek minēta, piemēram, Dienvidā Afrika un Indija. Es gribētu zināt, kas tad būs šo valstu ieguldījums kopējā darba procesā un kā tas varētu ietekmēt arī darba rezultātus. Nu, piemēram, vai esat paredzējuši vai domājat, ka varbūt Dienvidāfrika varētu iesniegt savu reformu modeli? Atgādināšu, ka tieši Dienvidāfrika bija tā valsts, kas um, ehm, ievies aizliegumu līgumā par cilvēktiesībām Ženēvā. Tāpēc gribētu pieņemt, ka šai valstī varētu būt zināmas bažas par šāda veida pārliecīgu dominanci investoru jomā attiecībā uz pilsoņiem un, un uh, likumdevējiem. Otrs jautājums. Kas noteica kā slieksnis līdzdalībai un citrālu dalībniekiem, lai viņi varētu veiksmīgi virzīties uz priekšu ar Mika konvenciju? Um, protams, ka te ir uh, attiecīgi arī tiesas lēmumi. Anmarija Minēra. Paldies priekšādātājiem! Ārkārtīgi priecājos, ka komisija ir atradusi laiku, lai ierastos pie mums un pastāstītu par šiem notikumu attīstību attiecībā uz daudzpusēju investīciju tiesu. Un paldies arī, ka šo jautājumu iekļāvāt darba kārtībā. Tas tiešām ir aktuāls jautājums. Pagājušajā nedēļā komisija nāca klajā ar priekšlikumu par MIK, un e, šo strīdus risinājumu sistēmu. Un jāsaka, iedzīvotāji ar vairāk, arvien vairāk apzinās e, to, kāda ir šī situācija. 189 tūkstoši cilvēku parakstīja um, aicinājumu apturēt ISDS. Domāju, ka šis jautājums ir nu, svarīgs iedzīvotājiem, un tas būtu jāņem vērā, tā, ņemot vērā īpaši, ka tuvojas Eiropas parlamenta vēlēšanas. Tik uzdots arī jautājums par šķīrētiesnešiem. Un tad, protams, visu šis likumdošanas instrumentu jautājums, pieteikumi uz investīcijām. Tas viss tāpat laikā tika nokārtots, nu tā pat pakārtoti Mm, kaut kur slēpti no cita darba kārtības jautājumiem. Kāpēc tā? Mums taču šie jautājumi ir svarīgi. Tie svarīgi arī pilsoņiem. Darba grupu izveidoja akadēmisks fórums, un viņi vēlas šādā veidā ISDS ietekmēt. Atsevišķi no šī, šīs struktūras dalībniekiem ir delegācija pārstāvja. Manuprāt, tas nav piemērot. Gribētu vaicāt, ko komisija grasās lietas labā darīt šajā ziņā. Tāpat vēlētos apspriest vēl vienu lietu Kas tad ar nacionālajiem eh, juridiskajiem eh, instrumentiem, vai tos iespējams izmantot? Domāju, ka ļoti dīvaini, ka tas viss tiek iekļauts tikai, nu tā, šais citos jautājumos, nevis kā atsevišķi konkrēti darba kārtības punkti. Ja mēs tam varam pievienot ES tiesības vai pat nacionālās tiesības, tad tādā gadījumā tas, ir, eh, nu, tas nozīmē iet par tālu un kas tad gal garā ir ēst tiesībām un šo panelu un to savstarpējām attiecībām, vai arī mums šeit nevajadzētu tomēr balsojumu un tālāk arī, piemēram, par daudz uh, nacionālo uzņēmumu investīciju pienākumiem. Kā viņu situāciju, kā viņu pozīciju skaidrot? Paldies! Jā, Rubikungs, jā, paldies! Mani interesē, kā jūs raugāties uz šīm atšķirībām starp PTO noteikumiem, kur tiek teikts, ka jā, arbitrāža PTO līmenī ir eh, nu, tāds um, draudīgs punkts, un līdz ar to strīdus nevajadzētu līdz tam aizvest un drīzāk panākt strīdu risināšanu kaut kādos specializētos, eh, speciālās struktūrās, jo te jau var pat eh, rasties arī militāras nians, un tieši tāpēc šajos divpusējos uh, tirniecības nolīgumos uh, arī tiek meklēta šī, šis, šis patvērums, lai tur nebūtu šīs dažādās uh, noregulējuma sistēmas. Par to tāpat laikā tagad uh, ir tiesu iebildumi Mums ir vajadzīgi tādus, mums ir vajadzīgi šie strīdu risināšanas mehānismi saskaņā ar tiesu lēmumi. Šie instrumenti ir vajadzīgi steidzami Jo, piemēram, tir, tirniecības kara gadījumā, un to nu pat piedzīvojām ASV gadījumā, vai, piemēram, aut, Eiropas autobūves eh, nozars gadījumā, tas ir ļoti aktīvi, jo, ja tādu nav, tad darba ņēmēji cieši ļoti smagi, tieši tāpēc, ka trūkst šāda veida strīdus risināšanas struktūru. Protams, ka tiesiku, tiesiskums ir svarīgs, un svarīgi pieņemt arī tiesas nolēmumus. Uh, jāveido tā, ļoti atbilstīgas iestādes, kas ļautu šo strīdus atrisināt miermīlīgā veidā. Liels paldies! Un, Kolin, no savas puses arī gribu uzdot kādus jautājumus. Esmu uh, no Ziemeļvācijas, protams, kopumā esmu visai pacietīgs, bet, ja raugos uz šo reformu pre, procet, procesu, un citādi jāsaka, vienā brīdī mans pacietības mērs ir pilns. Jūs, sak, jūs tika spriests par trim posmiem, ļoti ilgu laiku tika spriests par visām šīm bažām pašām. Es mm, to, vai vispār vajadzētu šo izdēs sistēmu uh, institucionalizēt. Šīs diskusijas ilgs jau ārkārtīgi ilgi, un man, atklāt sakot, nav skaidrs, kāpēc tam bija vajadzīgs tik ļoti ilgs laiks. Uh, par TTIP sarunu laikā, TTIP sarunu laikā eh, par to tik runāts jau. Līdz ar to gribu uzdot, kāds tad ir tas paredzētais laika grafiks visam šim procesam? Vai tiešām ir pieņemami, ka ir šāds process, kas prasa vairāk par trim gadiem, tikai lai reformētu atsevišķus ļoti vienkāršus jautājumus? Un kurš tad galu galā ir atbildīgs par to visu? Vai ir tādi spēki, kaut kādas dalība valstis, kas cenšas um, apdraudēt šo virzību uz priekšu? Un beigu beigās, vai tas kopumā patiešām ir tik nozīmīgi, ir vajadzīgs pie, vai ir vajadzīgs piedalīties šajā procesā vispār, ja rezultāti gūti netiek tuvākajā nākotnē. Varbūt tad labākais risinājums būtu pievērsties tikai un vienīgi mūsu Eiropas pieejai. Paldies! Thank, thank you very much. Paldies par šiem jautājumiem un komentāriem. Es iziešu tiem cauri kronoloģiskā kārtībā. Par uzraudzības jautājumu jā, tiešām ir uh, tiesvedība Eiropas Savienības tiesā attiecībā uz investīciju tiesu sistēmas atbilstību Eiropas Savienības tiesību aktiem. Mēs gaidām tiesnešu spriedumu nākošu nedēļu, 25. janvārī, un tad arī tiesas atzinums būs uh, tuvāko mēnešu laikā, vēl konkrēta datuma nav. Komisija teica, ka Investīcija tiesa sistēma ir ļoti uzmanīgi veidot, lai nodrošinātu tās atbilstību ES tiesību aktiem. Eiropas parlamenta juridiskais dienas arī atzina, ka investīcija tiesa sistēma CETA ietvaros atzīt, atbilst ES tiesību aktiem. Protams, mums ir jāsecina pašiem, jāskatās, ko tad um, saka ES tiesa. Ja tā par spīti šiem centieniem tomēr uzskata, ka nav atbilstības, tad Eiropas Savienības līgumus ir noteikts, ka eh, šādi līgumi kā CETA un ar Singapūru nevar stāties spēkā, līdz uh, tiek novērsti atklātie trūkumi. Tā kā CETA pat labam tiek ratificēta es dalībās parlamentos un Singapūras līgums tad, kad to uh, apstiprinās plenāru sēdē, tad arī tas nonāks eh, dalībvalsts parlamentu ziņā. Tā tad ilgāks laiks paies līdz šī līguma stāsies spēkā. Ja es tiesa atklāju, ka ir problēma, tad mums jāatrod veids, kā novērst šos trūkums pirms līgumi galēji stājas spēkā. Tā tad es pat labāk nevēlos spekulēt, ko tiesa atzīs Taču, ja būs atzinums, ka jāmaina līguma, tad, no, no līguma, tad mēs tā darīsim. Atbild citiem jautājumiem. Svarīga lieta, ko vēlos uzsvērt, principā process ir to, ka šis process ir iekļauts, iekļaujošs. 19 valstis ir e, iekļauts, tā, tā skaitā arī Dienvidāfrika. Mēs bieži sazināmies ar Dienvidāfrikas kolēģiem. Viņi ir izrādījuši interesētību veikt reformas, viņus interesē mūsu piedāvātās idejas. Un tagad viņi ir tajā stadijā, kad viņi var nākt klajā ar idejām no savas puses, ja viņi vēlas, lai šie aspekti tiktu iekļaut diskusijas. Man šodien vēl nav norāžu par to, ka viņi izmanto šo iespēju, bet ja viņi tā darīs, tad, protams, tā būs arī daļa no UNCITRAL sarunām. Runājot par sliekšņiem un skaitļiem, un citrālu process nonāks līdz balsojumiem ANO ģenerāla asamblējā. Tad un citrālu darba rezultāts būs jāapstiprina ģenerāla asamblējā. Un, kad tas ir apstiprināts, tad mēs veidosim daudznacionālo investīciju tiesu un tad Eh, situācija noteikti tāds, cik daudz valstīm ir jāiestājas, lai mehānisms būtu uzticams attiecībā uz indikatoriem, uz eh, spēju funkcionēt. Es nezinu, kāds tas skaidrs ir, kaut kur 40, 50 valstis. Atbild uz eh, minēras kundas jautājumu. Un citrālu procesu un Eiropas Savienība ir uz to uzstājusi, ir atvērts tam, ka tiek uzklausītas visas bažas, tiek ņemtas vērā, visas bažas, kas izskan, tas attiec arī uz procedurāliem jautājumiem. Taču ir iespēja, tagad tā ir, izskatīt arī citas variantas un citas problēmas, pieņemt lēmumu, kā tos risināt. Jūs runājāt. Uh, par tādu kā regulatīvo iesaldējumu. Man jāsaka, tas ir mūsu bažu kodols. Taču mēs uzskatām, ka veidojot pastāvīgu iestādi, ja mēs runājam par šīm normām, par eh, tiesībām, kas attiec arī um, uz starptautisko pamatiesību konvenciju, Problēma patiesībā nav normas pašas manā skatījumā, bet gan uh, strīdu risināšanas mehānisms, tāpēc mums jāveido starptautiska organizācija iestādi. Jūs runājat par akademisko fórumu arbitrāžas tiesnešu vadībai. Vienai lietai ir jābūt nepārprotami skaidram, vienai lietai jābūt nepārprotami skaidrai, un tas ir un citrālu kompetencijas. Jūs redzat, desmitajā pantā ēs e dokumentā par procesu ir minēts, un mēs simtprocentīgi skaidri to panēlams, ka politikas lēmumu par unicitrālu jāpieņem ar uh, politiskiem spēlētēm, valdības ierēģiem, kam ir kompetences vai arī šai ar šo komiteju Eiropas parlamentā. Nepārprotam tas, ka lēmums par politiku pieņems uh, valdības ierēģi, kas ir atbildīgi valdības un padomjas priekšā par šiem jautājumiem. Arbitrāžas tiesnešu klātbūtne no mūsu viedokļa būs uh, vērtīga, kad skatīsim ļoti tehniskas dabas jautājumus, taču lēmums par politiku pieņems valdības ierēģi. Atbildu uz jautājumu, kāpēc ar nacionāliem tiesību aktiem nepietiek, un te es pievēršos tam, ko Ribikungs teica. Kad Eiropas investori iegulda Ķīnā, kad mēs strādājam pie ES un Ķīnas investīciju nolīgumu, atzīst, ka mēs nevaram paļauties uz Ķīnas tiesību aktiem, Ķīnas tiesībām, tie, tiesām, ka tās ievērēs starp, starptautiskās tiesības, kas iekļautas mūsu nolīgumos. Un tāpat, diemžēl, nevaram paļauties uz ASV un Kanādas tiesām. Tāpēc mēs nacionāls, nacionāls tiesības neiekļaujam šajos nolīgumus. Un runājot par investoru at, pienākumiem, svarīgi norādīt, ka mehānisms, ko mēs piedāvājam, ir ar pavērtu jurisdikcijas klauzulu. Ko tas nozīmē? No tehniskā viedokļa tas nozīmē to, ka šiem līgumiem laika gaitā attīstoties, tiek pieņemts lēmums dažos nolīgumus jau tā bijis iekļaut klauzulas par investoru mm, tiesībām un līdz ar to arī atbilstoši tiesas veidot. Atbild uz Ribikunga jautājumiem. Mēs, protams, ļoti labi uh, saprotam, kāda ir situācija, jo tā ir tā pati komanda, kas darbojas STO kontekstā. Ir dažas problēmas, ka prādās te pašā dokumentā, kur minējam. Piemēram, esam paredzējuši prasības, ka neviena valsts nedrīkst bloķēt tiesnešu iecelšanu. Nevarēs atjaunot uh, nevarēs tiesneši otro mm, periodu strādāt šajā organizācijā. Un tad mēs iekļaujam arī divpusējās, eh, divpusējās nolīgumos eh, ar, piemēram, Koreju vai Ukrainu attiecībā uz koksnes eksporta aizliegumu. Mēs iekļaujam klauzulu par starptautiskiem strīdiem, turisināšanas mehānismiem un Atbildot slangas jautājumu, jā, skaidrs, ka šis process prasa zinām laiku, te es jums piekrītu. No otras puses, kā jau agrāk minēju, šis ir pilnās, pirmās padziļinātās diskusijas daudzpusējā līmenī, ANO līmenī par šiem jautājumiem, un mēs esam secinājuši, ka kā, mūsu bažas mums ir pašsaprotams. Jūs pamatoti pieminējāt 2014.15. gado TTIP kontekstā. Daudzām valstīm pasaulē nav no, notikušas tādas um, izsmalcinātas debatas, kādas ir bijušas mums. Tātad šīs valstis nav tik tālu tikušas, domājot par to, kāda veida reformām būtu jānotiek. Un citrāla process ir ļoti svarīgs panākot, eh, lai šīs valsts apjauš, kā sistēmiska problēma, eh, eh, reforma ir vajadzīga. Tad mēs esam panākuši delegāts no 90 valstīm, tas jau ir ievērojami. Es domāju, ja mēs šāds jautājums uzdotu 2014. gadā, tad es domāju, neviens neiesaistītos diskusijas ar mums. Protams, ka šis process prasa laiku, taču mums pavērs iespēju potenciāli reformēt 3000 spēkā esošos nolīgumus. Cik daudz laika tas prasīs, nevar zināt. Lielais jautājums nākošais mēnesis ir tas, kāds, kāda vēl citi varianti ir uz mūsu sarunu galdu. Tad mēs izvērtēsim dažādos variants. Tad būs jāpieņem lēmums, kurš variants vai kuri varianti būs tie, pie kuriem strādāsim. Vai tas ir eh, daudzpusējais investīciju tiesas variants, tad mēs varam strādāt diezgan ātri. Mēs ar mūsu partneriem apspriežam šos jautājumus ar partneriem, ar centrālo sekretariātu, kāda varētu būt eh, mehānismi, lai pātrinātu šo procesu, varētu būt eh, papildu sanāksmes vai ministra līmeņa sanāksmes. Mēs apzināmies, ka šī lieta jārisina steidzam. Es ceru, ka esmu atbildējis uz visiem jūsu jautājumiem un, protams, esam gatavi sniegt arī informāciju divpusēji. Paldies! Kalin to be open and frank. Kolina atklāts sakot, ne visi partneri ANO ietvaros pieprasa šādu instrumentu. Paraugoties austrumu virzienā, tas galvenokārt bija uh, Eiropas Savienības uh, valstis, kas prasīja iesaistīties instrumentu. ja ir nepārprotami mēģinājumi reformēt šo sistēmu, tad tās valstis, kas pieprasa šādu instrumentu, tām ir jāizvirzās kā līderēm šī instrumenta reformēšanā. Un ne jau tās valstis, cik tur viņu simts ir, kam ir citi ieskati. Paraugieties uz Singapūras variantu. Sing Singapūra sarunās nepieprasīja investīciju sadaļu. Tā bija Eiropas Savienība, kas to vēlējās. Par laimi Eiropas parlamentam izdevās pārliecināt padomu un komisiju par to, ka mums vajadzīga demokrātiska sistēma, kā neatkarīga uh, tiesu iestāde. Bet sākotnēji komisija prasīja tradicionālais ies sistēmu. Tātad es domāju, ir pienākums tām valstīm, kur šāds instruments interesē, arī iesaistīties tā veicināšanā. Jā, Fozet, danku vēl. Paldies, priekšstādāt. Frāga opmerkinga. Man ir dažas piezīmes. Es patiešām esmu satriekta, ja jūs vēlaties kaut ko ierobežot un regulēt, jums ir jādomā, kā regulēt šo situāciju ar ārvalstu investoriem. Jāsaprot, kas ir e, šīs arbitrāžas tiesas pamatā un arī nacionālo tiesību sistēmu iesaistīšanās šeit tiek patiešām izslēgta kā iespēja. Mums ir jādomā, ka ir nacionālās, reģionālās, vietējās uh, tieslietu sistēmas un ierēģi, kurus patiešām šis jautājums varētu skart. Un es uzskatu, ka sarunas. Patiešām ir jāved saskaņā ar procedūru un nevajag vienmēr to atgādināt procesā. Rībikungs, lūdzu. Paldies! Vēlējos sirsnīgi pateikties komisijai par sniegto informāciju. Ja mēs runājam par šo investīciju strīdu šķiršanas mehānismu, mums ir jāsaprot, ka investīcijas, protams, arī atli, palīdz radīt darba vietas, tas var arī garantēt drošību un arī līdztiesīgumu starp vietējiem un ārzemniekiem Un e, nevar, protams, dot kaut kādu priekšrocību vai tādu pozitīvo diskrimināciju radīt starp um, pamatvalsts, starp uh, šīs valsts iedzīvotājiem un ārvalstu investoriem. Paldies! Um, th thank you very much. Lielas paldies par šiem papildu komentāriem. Runājot par procesu. Process ir neparasti pavārs, ja to tā varētu teikt. Mums ir eh, daudz akreditēto novērotāju, arotbiedrību pārstāvi, eh, pilsoniskās sabiedrības pārstāvi. Viņi visi var eh, klausīties diskusijās, pat piedalīties diskusijās. Ir arī pieejami diskusiju ieraksti. Um, pēc nedēļa pēc tam, kad diskusijas norisinājušās referents uh, publicē šos uh, ierakstus. Es domāju, ir ļoti maz eh, piemēru bijis diskusijām, kas ir bijušas tik atvērtas uh, kā šīs. Runājot par procesu, atbildes jautājumu. Jā, protams, tā ir Eiropas Savienības atbildība, taču svarīgi uzsver to, ka dalībvalstīm ir 1400 divpusējais investīciju, ir 1400 investīciju nolīgumi ar eh, trešām valstīm, tie reizēm ir pat četras gadu veci, eh, dalībvalstis vēlas reformēt šos nolīgumus un eh, arī parlamenti vēlas tos grozīt un tas ir saistīti ar 2015. gada rezolūciju. Ņemot vērā to, ka tik daudz nolīgumi, nolīgums skar šis process, tad mums jāveido tāds process, kas iesaist pēc iespējas vairāk valstu, lai beig beigās šim valstīm būtu pieejams šāds instruments. Es tāpat kā jūs eh, esmu vīlies, ka process nevirzās ātrāk, bet, nu, tāds tas ir, jo mēs zinām, kāds ir mērķis Eiropas Savienība izdara spiedienu Mēs pastāvīgi esam paļaujušies uz Singapūru, Kanādu un citām valstīm. Mēs sagaidījām, ka tās virzīt procesu uz priekšu, taču pārsteidzoši diskusija kontekstā ir arī tas, ka daudz tas citas valsts, ar kurām mums nav tiešu attiecību brīvās tirdzniecības nolīgumu vai investīciju nolīgumu formātā, arī iestājas par reformu tagad. Atgriežos pie Minēras kundzes sacītā. Pēc būtības. Īsnā situācija ir tāda, ka, ka ir šādi 3000 nolīgumi un valstis pastāvīgi vada sarunas. Par tiem es nesen biju Korejā. Korejieši vada sarunas ar ķīniešiem jaunu nolīgumu saistībā arī aizdies. Tad vēl ir CCTP, kur arī ir aizdies iekļauts. Āzijas valstīm arī ir savi nolīgumi ar aizdies. Un tagad atbild Rībī kunga, kungam, kādu nostāju tad eh, Eiropas Savienība panāk, ka mūsu investori netiek aizsargāti eh, investīciju kontekstā, bet eh, kanādieši, amerikāņi, ķīnieši tiek aizsargāti, vai arī mēs tomēr vēlamies nodrošināt drošību vienlaikus arī rūpēties par to, ka nav regulējošas čaulas. Mūsu sistēma nodrošina paredzamību un drošību, kāda pastāv mūsu pašu teritorijā. Mēs vēlamies to panākt arī starptautiskā līmenī. Paldies, priekšsēdētājs. Man ir tāds iespējas, ka šis ir garš stāsts un uh, tam tūlīt punktu nevar arī pielikt. Lielas paldies, Kolin. Pārējiem pie nākoša darba kārtības punkta, tas ir numur 30. Privās tirzniecības nolīguma ar Indonēziju sarunas. Starp citu, tās sākās 2016. gada jūlijā. Arī negluži vakar mūsu viesis ir uh, Helēna Kēniga, tirzniecības uh, ģenerāldirektorāta direktora, ģenerāldirektora vietniece, un viņa vada šīs sarunas par brīvās tirzniecības nolīgumu došu viņai vārdus piecām minūtēm. Viņa mums pastāstīs par to, kā, kāda ir saruna gaita tagad. Um, Paldies! Paldies, ka ļaujat man izteikties uh, par FTA ar Indonēziju un piedalīties diskuti, diskusijās. Ja mēs runājam par Indonēziju, nu varbūt neliela atkāpe. Jūs noteikti atminēsieties, ka Indonēzija ir lielākā ASEAN valsts, 36% no eh, šo valstu IKP. Vairāk kā 250 miljonu cilvēku dzīvo Indonēzijā un izaugsmes rādītāji šajā reģionā ir eh, vienkārši fantastiski. Un Pasaules banka ir arī prognozējusi, ka 2030. Eh, gadā Indonēzija varētu kļūt par eh, septīto lielāko tautsaimniecību visā pasaulē. Mēs, protams, esam uh, par tirgošanos ar Indonēziju, bet eh, ir ļoti daudz eh, izaicinājumu, lai eh, tomēr samazinātu nabadzīgo cilvēku skaitu. Ir arī jākļūst biezākam vidusslānim, Un Indonēzijai ir nepieciešams daudz uh, investīciju arī jaunajās tehnoloģijās. Uh, Un mēs, protams, domājam, ka daudzi ES uzņēmumi um, ar interesi skatās uz Indonēzijas tirgu. Un uh, šīs tautsēmniecības ir viena otru uh, papildinošas. Mums, protams, ir jādomā arī par tiem sektoriem, kuri ir visstraujāk augošie. Mums Ir jārunā arī par tādām varbūt mazāk jūtīgām jomām, vedot sarunas. Mums ir jāpiemina, protams, Austrālija un Merkozūra. Tur bija daudz ķīviņu par uh, lielopu gaļas izstrādājumiem, bet nu šeit ir uh, atkal citas problēmas, tās varbūt vēlāk pieminēšu. Protams, ka mēs vēlamies. Uh, noslēgt šo nolīgumu, jo uh, tas būs ļoti svarīgs ne tikai sadarbībā ar Indonēziju, bet vispār sadarbībā ar ASEAN valstīm kopumā, un mēs varam tādā veidā arī tur iedzīvināt, introducēt mūsu augstos standartus un tādus līgumus, kas balstās uz apusējīgumu. Runāt par pašām sarunām, sarunas. Uh, virzās uz priekšu visai gausi, ir vairāk iemeslu, kādēļ tas tā notiek. Mēs zinām, ka ir daudz ierobežojumu eiro indonēziešu ekonomikā. Mums ir jāatminas, ka kādreiz tā bija ļoti protekcionistiska. Un mēs esam arī sapratuši, ka šis būs visaptvarošākais un vērienīgākais tirzniecības nolīgums, eh, kuru Indonēzija ir apņēmusies um, noslēgt, un, protams, eh, ir attiecīgi arī jāpiemēro uh, likumdošana valstī. prezidenta vēlēšanas notiks šī gada aprīlī, nu tas arī nedaudz varētu apgrūtināt sarunu vēršanas priekšu. Uh, Un, protams, ir arī vēl citi komplicēti vai tādi sarežģījums radoši faktori šajās sarunās, bet eh, pēdējā laikā progress ir nedaudz pātrinājies. Indonēzija ir parakstījusi nolīgumu ar EFTA un arī nolīgumu ar Austrāliju Tas vēl nav uh, parakstīts, jo pirms uh, parakstīšanas tur vēl uh, nu, dažas politiskas detaļas to visu apēnoja, bet uh, es ceru, ka tas jau drīzumā tiks uh, pieņemts. Ja runājam par lauksaimniecības precēm, eh, tur uh, situācija nav tik sarežģīta, bet palmu eļļa, nu, tas ir ārkārtīgi jūtīgs jautājums. Un, protams, ka Indonēzija vēlas eksportēt palmu eļļu uz Eiropu, vēlas, lai šis eksports tiktu garantēts, bet uh, ir ārkārtīgi daudz uh, dažādu uh, tagad izmeklēšanas. Uh, procesu, un mums ir jāskatās arī, lai šī palma eļļa būtu simtprocentīgi izsekojama, ir eh, regulējums, kas jāievēro, un, protams, uh, Eh, arī eh, uzsāktās iniciatīvas tirgu ir jāsaskaņo cita ar citu. Ja mēs runājam par palmu eļu, noteikti ir jāuzsver, ka indonēzieši piekrīta eh, ilgtspējīgam šī ekonomikas sektora uzstādījumam, bet kas viņu uzskatos ir ilgtspējīgs. Mums vēl nav pagaidām vienošanās starptautiskā līmenī, lai nospraust atbilstošos kritērijus, kas tad ir ilgtspējīga palmēļa bet ir ehm, jau konkrēts regulējums spēkā, kā piemēram attiecībā uz koksni. Mums ir jāturpina šīs diskusijas un ir skaidrs, ka pirms jau kāda nolīguma noslēgšanas mums būs jāatrod ilgtspējīgi risinājumi, lai tās preces, kas nonāk ES tirgū, patiešām būtu iegūtas ilgtspējīgā veidā. Un mums ir uh, protams, arī Indonēzijai jāpalīdz uh, nonākt līdz šādai izpratnē un mērķiem. Protams, diskusijas vēl turpinās. Drīz jau būs nākamā sarunu kārta Briselē. Mēs diskutēsim par, visiem, nolīg, par visām nolīguma nodaļām. Mēs vēlamies arī par pakalpojumiem un investīcijām uh, diskutēt. Eh, par to jau runājām sastajā sarunu kārtā. Un vēlamies izmantot īsto brīdi, lai arī uh, publiskā pasūtījuma jautājumu risinātu. Indonēzija vēl nav daudz izteikusies uh, šajā saistībā. Ir vēlme kaut ko panākt, bet uh, kad uh, kaut kas konkrēti tiks piedāvāts, uh, datumu vēl nezinām. To mēs, protams, sarunās pieminēsim. 2016. gadā mēs sarunas uzsākām un um, sarunas ir ļoti sarežģītas, progress ir uh, gaus, bet uh, tomēr tāds pastāvīgs. Mēs redzam, ka Indonēzija arī ir gatava izpildīt priekšnosacījumus uh, Uh, lai varētu parakstīt nolīgumu, ņemot vērā valstī valdošo sistēmu un gaidāmās vēlēšanas. Viņiem arī tagad nav tie izdevīgākie priekšnosacījumi sarunu vešanai. Ja mēs varēsim noslēgt šo nolīgumu, tas patiešām varētu būt ļoti liels ieguvums ne tikai mūsu uzņēmējiem, lai garantētu piekļuvi Indonēzijas tirgumu, bet arī atminoties, ka Indonēzija ir viena no nozīmīgākajām ASEAN valstīm. To nevaram atstāt bez ievērības. Paldies! Un tagad uh, mūsu referents Dēvids Mārtiņš. Paldies priekšsēdētāji, paldies Kēnigas kundzei par uh, šo informāciju pēc Singapūras, un es ceru uh, Vietnamas uh, nākamajā pusgadā. Uh, cerams, uh, ka Indonēzija būs nākamais. Uh, Puzles gabaliņš, ko varēsim ielikt šajā mozaīkā, uh, lai galu galā veidotu pilnīgu kopainu. Jā, bet uh, sarunas risinās ļoti lēnām un ir daudz problēmu jautājumu. Lielākais no tiem - palmu eļļa. Daudzas NVO ir noraizējušās par to, ka sarunas ar Indonēziju, protams, likumdošanu nevaram grozīt tā pēkšņi, bet ka tas varētu <clears throat> nelabvēlīgi ietekmēt direktīvu piemērošanu. Un, ja mēs runājam par mūsu komitejas kompetencēm ir jālūkojas, lai tas viss būtu saskaņā ar PTO regulējumu. Vai komisija uzskata, ka Indonēzija varēs patiešām pilnībā to visu ievērot, ja mēs runājam par uh, konkrētām sarunu nodaļām? Uh, Ir labi, ka Indonēzija ir ratificējusi visas uh, svarīgākās SDO konvencijas, bet um, īstenošana tomēr pieklibo. Jūs zinat, kāda ir parlamenta pozīcija uh, šajā sakarā. Arī Japānā mēs to pietiekami labi demonstrējām. Un ir jādomā arī par šo darba ņēmēju aizsardzības uh, nodaļu. Um, noteikti ir jāievieš iespējams sankciju mehānisms. Runājot par investīciju aizsardzību, jārunā par šo investīciju investoru uh, strīdu šķiršanas mehānismu. Uh, protams, uh, mēs nerunājam par attiekšanos no iepriekšējās sistēmas, bet ir jābūt kaut kādam aizsardzības mehānismam. Visbeidzot, Indonēzija ir viena no bagātākajām valstīm runājot tieši par biodaudzveidību, bet uh, ja runājam par oglēm, palmu eļas ieguvi, mežu izceršanu, lai audzētu lauksaimniecības kultūras, tas viss nāk par ļaunu bio daudzveidībai. Piemēram, arī pērtiķi zaudē savas ierastās dzīvotnes un ir apdraudēts arī citas sugas, arī dzīvi reptīļi tiek tirgoti, piemēram, ķirzakas un čūskas. Uh, arī tiek ļoti lielā mērogā eksportētas varžu kājiņas. Es tam ir ļoti liels noieta tirgus. Komentārs no zāles, bet, diemžēl, tūki to nedzird. Es tādēļ uzskatu, ka mūsu priekšlikums ir tāds pavājušs. Ņemot vērā to, cik situācija Indonēzijā ir jūtīga, tas, ko mēs piedāvājam, nav tikpat ambiciozi kā uh, Japānas un Meksikas gadījumā. Mums varbūt vajadzētu tomēr šo latiņu pacelt augstāk, domājot arī par dzīvnieku labturību un sugu aizsardzību. Tas būtu viss no manas puses priekšsādātāji. Paldies! Tagad uzstāsies ēnu referenti. Tagad uzstāsies godātais Žadokungs. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, mums te tagad ir debats par gastronomiju. Jā, un varētu būt, ka līs asinis. Ja runājām par nolīgumu ar Indonēziju, Kēnigas kundze Jūs eh, jau uzstājāties ar savu eh, izklāstu, un eh, Mārtiņa kungs pareizi norādīja, ka palmeļa šeit ir viens no jūtīgākiem jautājumiem. Iepriekšējo gada laikā mēs runājām par flekt, tātad par koksni, par mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, jo Indonēzija ir viena no tām valstīm, kas, diemžēl, eksportējot uh, koksni, nodara ļoti lielu kaitējumu videi un uh, bioloģiskai daudzveidībai. 2014. gadā, kad uh, Barozo devās uz Kanādu, lai svinētu CETA noslēgšanu, Eiropas komisija uh, mainīja direktīvu par uh, degvielas kvalitāti, lai tādā veidā uh, nesodītu Kanādas uh, degvielas ražotājus. Bet kas notiek Indonēzijā? Vai mēs te runājām par uh, par kaut kādiem mehānismiem, par nodaļām, kas skar ilgspējīgu attīstību. Mēs nevaram ļaut eh, turpināt mežu izciršanu nekontrolētā veidā. Mums ir jādomā arī par atjaunīgiem energoavotiem. Mums ir arī jāsaprot, ko mēs te īsti vēlamies panākt. Tāpat kā jādomā, ko mēs var, kā mēs varam uzlabot šo nolīgumu. Mēs neesam vēl nobalsojuši. Protams, tas ir liels izaicinājums. Mums ir jāparūpējas, lai mūsu standarti tiktu ievēroti par 100%, jo pēc tam, kad nolīgums tiks noslēgts, mēs neko vairs nevarēsim panākt. Un mēs nevaram arī uh, panākt to, ka 2030. gadā pilnībā tiks aizliegta palmu eļļa. Un Eiropas tirgus zināmā mērā arī ir līdzvainojams šajā milzīgajā palmu eļas ekspansijā uh, Indonēzijā, kur tiek izcels, izcirsti meži, lai stādītu pal, eļas palmas, un tādā veidā noplicināta biodaudzveidība. Jārunā, protams, arī par šķīrētiesām. Vai nu tur investori uz strīdi, vai kā, tu, kā nu to sauc, pēdējo gadu laikā Indonēzija, līdzīgi kā Dienvidāfrika, ir uh, izvairījusies no šādas uh, vienošanās panākšanas. Bet noteikti par šo uh, nodaļu ir jārunā. Tā tad atgriezīšos. Uh, galvenais uh, punkts šeit ir palmu eļa, un es patiešām nevarētu stādīties priekšā uh, ka komisija varētu būt tik šizofrēna un no vienas puses gribētu aizstāvēt bio daudzveidību, visas sugas, mēžus, tajā skaitā arī, piemēram, vardes, ja runājam par sugām, un no otras puses uh, domāt tikai par ekonomiskajām interesēm, tirgoties ar valsti, kas neievēro tik augstus standarts, kā ir uh, spēkā pašmājās. Uh, Paldies, un tagad guļu vārdā Mināras kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Eiropas Savienība Eh, slēdz tirzniecības līgumus ar valstīm visā pasaulē, un eh, man patiešām rodas bažas, eh, kādu iespaidu tas atstāja uz vietējiem iedzīvotājiem. Kas notiek ar Indonēzijas iedzīvotājiem? Es gribētu pieminēt palmu eļu, mežu izciršanu un arī zāles. Uh, Pirmām kārtām es gribētu patiešām uzstāt, lai no nolīguma tiktu izslēgta palmu eļļa. Un 14 no 32 uh, Indonēzijā dzīvojušiem miljardieriem ir iedzīvojušies tādā bagātībā tikai pateicoties palmeļai. Un iedzīvotāji no šīs bagātības nesaņem pilnīgi neko. Cilvēki tiek padzīti no uh, saviem īpašumiem, no zemes, rodas nabadzība un posts. Uh, direktīva par atjaunīgiem uh, energoavotiem vēlas um, izņemt eh, palmu eļu no atjaunīgo, no biodegvielas um, uh, kokteļa. Mežu izciršana, protams, pirmām kārtām skar vietējos iedzīvotājus, bet tas nelabvēlīgi ietekmē arī pārējo pasauli. Ja uh, piemēram, meži tiek izcirsti, tad uh, nevar uh, vairs tik labi absorbēt CO2 emisijas un arī izmirst daudzi dzīvnieki un citi augi. Mums jādomā arī par farmācijas izstrādājumiem, vai tie ir patentēti vai nē. Ir jādomā par patentu pagarināšanu, ja šādas zāles eh, ir saņēmušas atļauju, lai, lai tās varētu tirgot. Mums ir jādomā arī par sabiedrības veselības eh, nodaļu šajā nolīgumā, bet ja būs pārāk strikti noteikumi, mēs eh, varam panākt pilnīgi pretēju efektu. Nevaram domāt tikai par milzīgu multinacionālu uzņēmumu interesēm, uh, kam pavisam vienaldzīgi vīdes noteikumu un cilvēku veselību. Paldies! Paldies! Tagad Haidī Hautala lūdzu. Paldies! Es vēlējos runāt par palmu eļļu, par šo tik strīdīgo un sarežģīto jautājumu. Indonēzija un Malaizija, viņu pārstāvji Briselē ir pēdējo mēnešu laikā redzēti ļoti bieži. Es ar viņiem arī esmu nedaudz aprunājusies ar šiem cilvēkiem, un šonedēļ es dzirdēju, ka ASEM ārlietu ministru sēdē 19. janvārī tika izveidota darba grupa kurā darbojas ASEAN palmu eļas ražotāji un arī ES pārstāvi. Ko šī darba grupa varētu panākt? Un kā šis darbs sasaucas ar komisijas noteikto termiņi, lai sagatavotu priekšlikumu par atjaunīgo energoavotu direktīvu numuru divi? Es uzskatu, ka vislabāk būtu sagatavot eh, tādu caurskatāmības mehānismu, runājot par piegādes ķēdi. Komisija pieminēja arī koksni un flekt, kas ir jāievēro Indonēzijā, lai patiešām uh, koksnes izstrādājumi, kas tiek ražoti, kas tiek uh, importēti uz Eiropas valstīm, būtu iegūti ilgtspējīgā veidā. Mums ir jādomā arī par šiem uh, risku. Uh, radošiem projektiem. Vairāk kolēģi ļoti pamatoti pieminēja deleģētos aktus, ka tas ir izšķirīgi svarīgi, lai atrastu kaut kādu ilgspējīgu risinājumu, runājot par palmu eļļu. Nu vai vienalga par kādu citu mehānismu mēs te varam runāt. Mežu degradācijas un uh, izciršanas um, rīcības plāns ir vairāk veltīts tālākai nākotnē, bet mums uh, Nav ļauts kavēties šajā kontekstā. Ja mēs runājam par Indonēziju un Malaiziju, es neesmu, es neuzskatu, ka palmu eļļa rada tikai postu un nabadzību un milzīgu pēļņu uh, lieliem uzņēmumiem, bet ir arī mazi plantāciju īpašnieki, mazu plantāciju īpašnieki, kas pateicoties šim rūpalam varēja aizsūtīt savus bērnus uh, skolā. Uh, Un patērētāji Eiropā uzskata, ka pirmām kārtām eh, mazajiem ražotājiem ir jādod atbalsts, domājot par ilgtspējīgu palmeļas ražošanu. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums, un mēs nevaram uh, tikai apstādināt importus un domāt, ka viss būs atrisināts. Arī mums ir sava vainas daļa jāuzņemas. Mums ir jādomā, kā ražot biodegvielu tikai no ilgspējīgiem avotiem un izmantot tikai ilg... sastāvdaļas, kas ir tādas. Mums ir nedaudz varbūt jāmaina savas domāšanas paradigmas un mēs kā patērētāji arī esam atbildīgi par kaut ko. Mums ir jāmeklē risinājumi. Paldies! Paldies, Kēnigs kundze, lūdzu! Paldies! Paldies par šiem labajiem jautājumiem. Jā, tas, ka palmu eļa tik daudz ir apstrīdēta, nav pārsteidzoši, un komisija strādā pie deleģētā tiesība akta. Kā jau minēja referents. ir jāskatās, lai tas viss būtu saskaņā ar PTO regulējumu, jāskatās arī, kas notiks tālāk ar deleģēto tiesību aktu un, protams, jāievēro nospraustie termiņi. Ja mēs runājam, kā šīs palmu eļas plantācijas ietekmē nabadzīgos iedzīvotājs, jāsaka, ka Indonēzijā tas ir uh, viens no lielākajiem um, eksporta produktiem. Tas uh, ļauj arī cīnīties pret uh, nevienlīdzību, uh, ļauj samazināt nabadzīgo cilvēku skaitu un Un, protams, eh, indonēziešiem ir jāgarantē, lai šī eh, palmeļa tiktu iegūta ilgspējīgā veidā, bet viņi visu nevar izdarīt pilnīgi vienu. Mums ir eh, jāiesaistās konstruktīvā dialogā ar šo valsti, mums ir jābalsta projekti, lai varētu labāk salīdzsvarot šo ilgspējīgo komponenti un likumīgus mērķus, proti, lai varētu radīt um, jaunas darba vietas un samazināt nabadzības rādītājus. Domājot, protams, īpaši par mazo plantāciju īpašniekiem. Protams, tas ir darbs, kas prasīs ilgāku laiku. Mums ir jārunā gan par īstenošanu un reālu uh, transponēšanu, Mežsaimniecības regula tiek gatavota, tagad uh, norisinās arī konsultācijas ar sabiedrību. Mums ir pirmām kārtām jāvēršas pret galvenajiem uh, mežu izciršanas uh, cēloņiem. Jāsaprot, uh, protams, uh, ko nozīmē palmu eļas ražošana un e, kā tas ietekmē biodaudzveidību. Ja runājam par importiem uz Eiropas Savienību, arī tur ir jāievēro augsti standarti un FTA jau ir. Uh, pieminēti 95% no tirzniecības un produktiem, un ja mēs eh, te kādu produktu izņemsim, eh, tas jau nedaudz mainīs mūsu sarunvešanas pozīcijas. Protams, ir jādomā par kaut kādiem eh, ilgtspējīgiem risinājumiem, lai pie mums varētu nonākt tikai ilgtspējīgi iegūta palmu eļa. 60 miljoni mazo lauksaimnieku ir iesaistīti šajā darbā. Tā tad tā ir neatņemama um, tautsainiecības sastāvdaļa. Runājot par importiem, jāapzinās, ka palmu eļļa ir tikai 12% no uh, kopīgā ražošanas apjoma visā pasaulē. Tātad uzliekot ierobežojumus tikai Indonēzijai, mēs nevaram atrisināt uh, situāciju kopumā ir jārunā arī par citām interesētajām pusēm. Gribēju vēl arī pieminēt šo palmu eļas uh, darba grupu, par kuras izveidi uh, vienojās tikai pirms pāris dienām Kāds būs dialoga iznākums, vēl nevaram prognozēt, bet, protams, ir jāgarantē, lai dialogs vispār virzītos uz priekšu. Mums ir iespējas piedāvāt uh, savu redzējumu, iepazīstināt ar to un tādējādi mēs arī labāk varam patiešām uh, labāk cīnīties pret. Uh, vīdes piesārņošanu un e, citām nopietnām problēmām. Ja mēs runājam par 50% e, par palmēļas importiem, tad 50% no palmēļas, kas tiek importēta uz Eiropas Savienību, jau tiek importēta neuzliekot tarifus. Un tādēļ ir jādomā vispārīgi par e, šiem tarifiem un uh, eh, regulējušiem mehānismiem, ko varētu izmantot. Mums noteikti ir jāpievērš uzmanība tam, lai uh, varētu piedalīties aktīvāk šajās diskusijās. SDO konvencija, protams, uh, Tas ir ļoti svarīgi. Īstenošana allaž sagādā zināmas grūtības un arī um, informācijas sniegšanu. Uh, rada problēmas. Mēs vēlētos um, atbalstīt Indonēziju, uh, parūpēties, lai viss sniegtā informācija tiktu aktualizēta, un mēs uh, turpināsim um, arī viņus pavadīt šajā grūtajā ceļā. Viņi, protams, uh, paši ļoti aktīvi iesaistījās šo um, konvenciju ratificēšanā. Runājot par uh, arbitrāžu. Tas ir iekļauts nolīgumā, un viņi vēl, uh, Indonēzija vēl nav apņēmusies parakstīt uh, šīs nodaļas. Mums ir jāskatās, kā diskusijas virzīsies tālāk. Un Indonēzija ir uh, nolēmusi beigt BTA darbības laiku. Uh, tie netiks uh, atjaunoti. Mums ir, protams, jādomā par kaut kādu aizsardzības uh, sistēmu uh, investoriem, jo Indonēzijā varbūt uh, tiesiskums uh, nav uh, tik tālu attīstīts, lai varētu viņiem bez papildus mehānismiem piedāvāt pienācīgu aizsardzību. Ja mēs runājam par um, apdraudēto sugu tirdzniecību, par uh, dzīvotņu iznīcināšanu, ir jāpiemina saites, jeb apdraudēto sugu uh, nolīgums. Uh, tas ir jāievēro arī Indonēzijā. Mēs saņemam, uh, protams, informāciju no NVO, kas ir ļoti satrauktas par uh, šīm tendencēm. Mēs, uh, protams, uh, arī uh, novērojam Indonēzijā īstenotos projektus un to gaitu, un uh, šī ir problēma, kas arī pašiem indonēziešiem rada galvas sāpes, tādēļ arī par uh, šo nodaļu mēs turpināsim vest sarunas. Un tad, kad mēs runāsim par ilgspējīgu izaugsmi, arī mēs to pieminēsim. Uh, vidusposma ziņojums jau ir pieejams tīmekļa vietnē. Mēs uh, arī apkoposim komentārus un vēlāk atgriezīsimies pie jums. Mm. Par pieeju zālēm. Šajā nolīgumā nebūs nekā tāda, kas uh, neļaus uh, kas neļautu indonēziešiem razo, ražot ģeneriskās zāles. Un ir arī PTO paziņojums par piekļuvi zālēm, eh, uz to šeit ir atrodama atsauce, un eh, Indonēzija, protams, vēlas, lai būtu pieejamas eh, zāles par normālu cenu, un tā kā jebkurās tirzniecības nolīguma sarunās ir jāatrod pareizais līdzsvars starp ekonomiskajām interesēm un, protams, arī vietējo iedzīvotāju interesēm. Protams, mēs arī par to runāsim, un gribēju tikai pateikt, ka šeit nav nekā tāda, kas aizkavētu indonēziešus ražot ģeneriskās zāles. Paldies! Perfekt! Thanks a lot! Nu, lieliski, liels paldies, Kēnīgs kundze jums! Nešķiet, ka tas arī būs tāds garāks stāsts, nekā sākot nevarētu šķist, un noteikti uzturēsim kontaktus, bet paldies, ka ieradāties. Un tad pēdējais darba kārtības punkts šodien, punkts numur 31. Viedokļu apmaiņa par brīvas tirniecības nolīgumu īstenošanu. Komisija nāca klajā ar otro īstenošanas ziņojumu. Tas šķiet bija pirms pāris nedēļām. Par šo lietu jau nedaudz runājām mūsu politikas apspriešanas dienā. Apspriedzām arī, protams, pirmo ziņojumu ļoti detalizēti un nu, pilnīgi skaidrs, ka vēlamies gūt skaidrāku vērtējumu par to, kāda ietekme ir šiem nolīgumiem uz iedzīvotājiem attiecīgi mūsu tirniecības, par, tirniecības partnervalstīs. Un otram kārtām mēs turklāt arī skaidri pateicām, ka mums nepieciešams īstenot pārdomas, pārdomas par to, cik nepietiekam tiek izmantotas tirdzniecības preferences šais nolīgumos. Un tāpēc tagad komisijas pienākums būtu mums šobrīd mazliet atskaitīties par šiem jautājumiem saistībā ar šo ikgadējo ziņojumu, ko komisija nu pat lika priekšā. Pie mums ir ieradusies Heraldīna Emberga, jeb burgeru. Nu, kāds astoņas minūtes varētu būt jūsu rīcībā, lūdzu. Liels paldies! Tiešām man liels prieks, ka var būt šeit un mazliet jums pastāstīt par to, ko esam konstatējuši šī otrā ziņojuma saistībā. 35 nolīguma ar 62 partneriem. Uh, Tāpat arī atzīmēšu, ka mums ir detalizēti tehniski dokumenti, kur parādās visi statistikas dati, secinājumi par konkrētiem jautājumiem, par katru partnervalstu, par katru nolīgumu. Uh, Ehm, ziņojums sadalīts ap tāds, pa trim lielām daļām, trim mērķiem. Tātad pirmām kārtām tirgus atvēršana, mūsu uzņēmumu konkurētspējas palielināšana, arī kopējā ietvara, e, tirniecības ietvara uzlabošana, un kas nav maz svarīgais, e vērtību veicinošana, atbalstot arī citas aiz e politikas, tostarp attīstības politiku. Mūsu secinājumi plašā mērā bija tādi, ka visos, visu trīs mērķu gadījumā eh, brīvās tirdzniecības nolīgumi, jeb BTN, eh, dod ieguldījumu tirgus atvēršanā un eksporta, vei, eksporta apjomu veicināšanai. Tīpaši tas uh, liet, mm, attiecas uz eksportu palielināšanu no apmēram par 10% pieauguši vidēji eksporta apjomi šiem vidējās paudzes, jeb salīdzinoši modernajiem uh, BTN, salīdzinājumā ar citu pasauli, 80% preferenču izmanto, preču tiek tirgots izmantojot preferences. Nu, tā tas vismaz bija 2017. gadā. Turklāt varam teikt, ka mums ir izdevies izmantot šo BTN struktūru, lai, piemēram, novērstu virkni barjeru tirdzniecībā. Piemēram, īpaši tas attiec uz agripār, agropārtikas sektoru. Tas jau parādījās 2017. gada ziņojumā. Nu, piemēram, Meksika uzlaboja veselības eh, aprūpas veselības produktu, veselīgu produktu reģistrāciju, Čīla un Peru atvēra tirgu es lielo gaļai un pārtik, eh, piena produktiem un tā tālāk. Pieminēja arī to, ka ir uzlabots kopējais ietvers. Esam piedzīvojuši to, ka vairākas partnervalstis ir spērušas soļus uh, tā kā tas paredzēts BTN, lai uzlabotu likumdošanas ietvaru. Te runājam, piemēram, par Ukrainu, kas uzlaboja izstrād, nu, situāciju, uzlabojot vispārēju ceļu kārti valsts iepirkumu jomā. Atsā, Meksika atcēla virkne barjeru BTN ietvaros. Veicinā, Eiropas vērtību veicināšana. Šeit ir ļoti spēcīga sadarbība par ITSD mm, vidas aizsardzības prasības aktuāls. Var jūs pastāstīt, ka esam institucionālo ietvaru CETI ietvaros pabeiguši par eh, valstu konsultantu grupējumiem. Mums bija ļoti laba ši, mm, attiecīgā komitejas uz pārstāvi tikšanās reize. Pagājušā gada septembrī tika pieņemts pat arī divas rekomendācijas par dzimumu līdztiesību un klimatu pārmaiņām. Un visbeidzot, kas nav mazsvarīgi. No um, ekonomikās partnerības nolīgumi ar valstīm arī zina ir devuši ieguldījumu eksporta apjomu veicināšanā uz ES, un pēdējo desmit gadu laikā šeit esam piedzīvojuši plus 71% eksporta preču vērtībā. Esam centušies 2018. gada papildinā ziņojumā atgriezties pie rekomendācijām, ko parlaments mums vē, e, iesniedza 17. Um, gada maijā. Uh, Piemēram, domājam par tādām lietām kā um, izcelsmes norāžu izmantošanu, par to publicējam ziņojumu, tāpat arī pievērsamies agropārtikas uh, nozarei, kas noteikti daudziem jums svarīga, un turpinām darbu, lai uzlabotu pastiprinātās partnerības uh, sadarbību, BTN īstenošanas ietvaros uh, strādājam te kopā ar dalībvalstīm un visām iesaistītajām pusēm. Vēlos pārsvārdos runāt arī par problēmām, runājot par to visu labo, ko tas devis, bet kādi ir tie problēma jautājumi? To starpā mm, figurē divas kategorijas. Pirmām kārtām tas, ko jūs nu pat minējāt, eh, preferenču izmantošana esam veikuši aplēses, ka joprojām ir ļoti liels potenciāls šī instrumenta izmantošanai. Ja uzņēmumi pilnībā izmantot preferences eksporta jomā, tad tādā gadā potenciāli varētu ietaupīt uz muitas nodevām 3,3 miljardus eiro. Tā tas būtu varējis notikt 2017. gadā. Tātad daudz kas vēl jādara šai ziņā. Un turklāt jāpiemina arī MVU kam ir īpaši vajadzīga mūsu palīdzība, tā lai viņi labāk varētu šos nolīgumus izmantot. Uh, Un, protams, lielā mērā darba vietas dara tieši MVU, tāpēc es vajadzētu šo jomu pat papētīt sīkāk un varam pie tā piestrādāt. Otra problēmu kategorija ir saistīta ar šiem beztarifu barjerām, vispār tām barjerām, kas nav saistīts ar tarifiem. Un te nu redzējām, ka, piemēram, vidusjūrā ir mm, palielinājušies tādi pasākumi, kas, piemēram, ir paši par sevi protekcionistiski pasākumi, dažādi veidi certifikācijas sistēmas, vietējās prasības un tam līdzīgi. Ar tām jāstrādā krietni efektīvākā veidā un trūkst arī pārskatāmības. Nu, piemēram, uzņēmums nezina, kāda ir valsts iepirkuma noteikuma un procedūras, jo tie nav padarīti pārskatām, tad tādā gadījumā šo uzņēmumu nevar pilnībā izmantot arī šos nolīgumus, lai šādos iepirkumos piedalītos. Tāpēc arī pie šīm niansēm mums vēl jāstrādā jāstrādā. Noslēgumā vēl gribētu um, nākt klajā ar tādiem trim apsvērumiem, varbūt mazliet pas, pasprot soli nosnot statistikas datiem, kas tāpat laikā ir svarīgi. Pirmām kārtām jāatceras, ka mēs vēl tikai mācāmies no, visu, mācāmies no visu šī procesa. Tas ir kaut kas jauns, tātad jauns darbības lauks, un ļoti vēlamies sastrādāties ar jums, ņemam vērā visas jūsu rekomendācijas, vēlamies arī gatavojot trešo ziņojumu tās tur iestrādāt. Bet ziņojums kopumā un šī sadarbība novedus pie viena, po, vienas pozitīvas lietas, vismaz man tā šķiet. Tā ir radījusi arī tādus plašus uh, kontaktpunktus starp vis, dažādiem ģenerāla direktorātiem, kas strādā pie šī nolīguma uh, īstenošanas un parlamentu un uzņēmumiem. Tātad šis process ir aizsācies, tā ir tāda plaša sadarbība, kontaktēšanās, un tas ir svarīgi, jo, protams, ka par īstenošanu atbildību jāuzņemas visiem. Mēs jau neiztenojam šīs sarunas tikai komisijas labā, mēs to darām visi vidas ēs un uzņēmumu labā. Otram kārtam, kad paraugāmies uz skaitļiem, tad jāsaprot, ka ir ārkārtīgi vienkārši par augstu, vēr, nu tā, nu pārvērtēt šos uh, um, e, BTN darbības rezultātus. Jāsaka, ka mēs nedarbojamies tādā vakumā. Ir vēl citi faktori, kas šeit spēlē zināmu lomu. Tad, kad, piemēram, izvērtējam mūsu uzņēmumu konkurētspēju, makroekonomisku attīstību, politisko attīstību un tā tālāk. Vienlaikus ir arī jāņem vērā fakts, ka ir citi partneri, kas īsteno BTN sarunas ar šiem pašiem mūsu partneriem. Nu, līdz ar to ir viegli šos skaitus vērtēt prauks, bet nedrīkstam arī tos nenovērtēt pietiekami. Un te šeit gribētu konkrētāt vērtēt faktu, minēt faktu, ka BTN rada ļoti konkrētu specifisku ietvaru mūsu kontaktiem ar attiecīgo partneru valsti. Un tas attiec uz visiem jautājumiem. Tie ir jautājumi, kas saistīti, piemēram, ar atbilstības nodrošināšanu BTN. Un mēs varam minēt jebkāda veida jautājumus pacelt no tehnisku uz politisku līmeni. Un ik pa brīdim periodiski tiekamies ar partneru pārstāvjiem, ne tikai no tirdzniecības ministrijām, bet arī citām ministrijām. Tas pats par sevi jau ir ļoti vērtīgi. Šī iespēja ir nenoliedzami jāizmanto konto, un tas mans pēdējais punkts šajā kontekstā ir tāds, ka šīs komitejas nerunā tikai un vienīgi par atbilstības jautājumiem. Tas piedāvā zināmā mērā potenciālu fórumu arī tādu lietu apspriešanai, kas ir mūsu kopīgās interesēs, nu, piemēram, sadarbība par jautājumiem, kas mūs interesē, un viens piemērs, pavisam nesens piemērs, ir CETA Šai kontekstā ar Kanādas pārstāvjiem, un šobrīd diskusijas turpinās, apspriedām to, kā izmantot šo nolīgumu, lai virzītu uz priekšu klimata pārmaiņu apkarošanas mērķus. Un nu, tāpēc, ja mēs raugamies uz to, šo BTN, nu tā atšķirīgā veidā un raugamies ne tikai uz statistikas datiem, tad labi saprast, ka tas, ko jūs lasāt šajā ziņojumā, tiešām ir tikai tāds īs e, konstatējums par to, kas notika 17. gadā un 2018. gadā. Mēs jau esam sākuši izvērst šo skatu attiecībā uz to, ko BTN mums dod. Nu, paldies, šeit jau pārsniedz man atvēlto laiku un būšu gatava atbildēt uz jautājumiem. Paldies! Kurš vēlas izteikties? Lūdzu! Žadokungs. Paldies! Nu, jautājums ir tāds, ko mēs darām ar šiem sagatavotiem ziņojumiem. Ja ir cetā tādi elementi, kas, piemēram, ehm, tādi, ko daļa no šī parlamenta vēlējās virzīt uz priekšu, nu, lūkā klimata pārmaiņu uh, apkarošana, un ja tiešām tas noved pie sankcijām un ne tikai pie ziņojuma, tad ir labi. Bet, nu, diemžēl, lai kāds arī nebūtu Kanādas entuzias, premjera entuziasms, šobrīd nebūtu nav, ir, ir, kā reiz ir viena no tām valstīm, kas ļoti nopietni apdraud klimata pārmaiņu apkarošanas tiesību aktus, tīri enerģijas jomā un tā tālāk. Un enerģijas politika, ko mēs veicinām, eh, darām to caur CETU Un, ja mēs runājam šeit par bitumenu smiltīm, ir eh, nu, citādāka. Tāpat arī runājam, protams, par um, frekinga gāzi, ja šķelšanas rezultātā, ja hidrauskā šķelšanas rezultātā iegūto gāzi. Un, nu, jāsaka, te nebūtu nav tādas labas ziņas pārliecīgi. Un tad kāda veida uzņēmumu tad gūt, gūst priekšroku, piemēram, no šīm preferencēm, kā jūs minējāt? Nu, mums tā šķiet, ka lielākoties tās ir lielās kompānijas, kas spēj rīkoties un, attiecīgi, izmantot labākos šos preferenču piedāvājumus. Un, savukārt, mazie uzņēmumi nereti ir gatavi drīzāk samaksāt šos augstākos tarifus, ne, nekā iesaistīties kaut kādās juridiskās tur strīdu niansēs, kas tam beig beigās var dārgi maksāt. Priekšsādātājs. Man bija intervija televīzijā pirms pāris dienām par Ganu un uh, partnerības noslēg, līguma noslēgšanu ar šo valsti. Protams, ka sastapāmies uzreiz ar faktu, ka kakao pupiņu eksports pieaug šīs nolīguma darbības rezultātā, bet iedzīvotāja situācija ganām. neuzlabojas tāpēc, ka pieauga eksports. Konkrētāk, iedzīvotāji no Ganas joprojām dodas prom no šīs valsts, cenšas nonākt Itālijā, lai strādātu tur, piemēram, nezinu, tomātu plantācijās. Un šie tomāti savukārt pēc tam tiks eksportēti uz Ganu. Un šie paši cilvēki ir, nu, tie nabadzīgākie faktiski valstī. Viņi ir nabadzīgākie arī Itālijā un pret viņiem ir ļoti netaisnīga attieksme. Nu tā tad, nu ko lai es saku, ko, man, ko, ko man sacīt šādā intervijā žurnālistiem, vai šī EPA jeb eh, partnerības nolīgums tiešām dod kaut kādas priekšrocības ganai vai tās iedzīvotājiem? Nē, Helmut, jūs arī vēlējāties runāt. Eh, labs jautājums priekšādātāji. Mums bija arī tāds pētījums, šķiet, tas bija pagājušā gada oktobrī, par pareizo līdzsvaru BTN ietvaros starp priekšrocībām un riskiem. Un šai pēti, pētījumā nonācām pie secinājuma, respektīvi, nu ne mēs, bet tie, kas īsteno šo pētījumu, zinātniskās attiecīgās struktūras, nonāca pie secinājuma, ka mēs nevaram argumentēt uh, Um, par labu īstermiņu un vidēja termiņu pozitīvam efektam ekonomikas darbības rezultātos ne ES, ne dalību valstīs. Respektīvi, ja mēs tagad vērtējam um, to, kas teikts ikdējā ziņojumā, un sakām, ka lūk, ir atsevišķi signāli un pazīmes, ka mēs virzamies tādā virzienā, kā vairākums ES to vēlas, tad man ir šāds jautājums – Vai tas dod ieguldījumu arī ES kā spēlētāju lomu saglabāšanā šai situācijā, kas ņem tā, lai attīstītu ES mērogu izpratni par ekonomiskajām un sociālajām politikām? Jeb varbūt ESBTN, kas noslēgta ar citām valstīm, faktiski ir tikai in instruments, kas uh, faktiski liek sāsināties tikai ēs iekšzemes tirgus konkurencei, mm, cenu un tam līdzīgā ziņā. Tātad, kur ir šī pievienotā vērtība ekonomikas rādītāju jomā par labu uzņēmumiem, darba ņēmējiem, apkalpojušam personālam un citiem ilgtermiņā? Ja nē, ja mēs vienkārši turpinam eh, šo konkurences ideju un vienkārši izvēršam to no iekšējā tirgus uz ārējo. Tātad eh, mēs spriežam par to, kā konkurēt ar Ķīnu, kā konkurēt ar citām jau augošajām ekonomikām, tautsemniecībām, kādi ir šie citi faktori, šie citi ekonomikas modeļi, nu tātad vai BTN noslēgšana patiešām ir tas instruments, kas ļauj Mm, risināt šo sociālā modeļa jautājumu, izvērst to ārpus Eiropas Savienību. Nu, vienalga, vai te mēs runājam par vidas pārmaiņu, apkarošanas mērķiem un tā tālāk. Ja bija, piemēram, nesen arī šis, šī preses relīze par to, ka Kanāda nebūtu nepildus visus savus pienākumus Parīzes vienošanās ietvaros, tad par ko te šeit runājam? Nē, laika mums gan laikam vairs nav. Te ārpusē ir milzīgi šobrīd demonstrācija ielās izgājuši jaunieši, Beļģijas jaunieši tieši tā, kā viņi to nu pat pēdējā laikā katru ceturtdienu arī dara, un viņi saka, nu, ir tikai melns, viss ir melns vai balts, vai nu mēs pildam savas saistības klimata pārmaiņu apkrošanas jomā vai nē. Mēs vēlamies kaut kādu nākotni, mēs vēlamies, lai mums būtu uh, kur šo nākotni īstenot. Un domāju, ja mums jādomā par to, vai BTN šai uzdevumā mums palīdz. Un ja to nedarām, tad tādā gadījumā nepildām savu pienākumu kā parlaments. So, big questions, I guess. Nu, tādi milzīgi jautājumi nebūtu nav tik viegli uz tiem atbildēt nenoliedzami, bet, nu, jūs pārstāvat komisiju, jums tomēr nāksies to mēģināt darīt. I think the first question. Uh... Nu, šķiet, pirmais jautājums par CETA Un šo mm, attiecīgo sadaļu jautājums, kāpēc nepārējām tieši pie sankciju mehānismu, bija svarīgs. Kā jūs zinat, mēs esam uzsākuši 15 punktu rīcības plānu īstenošanu, tur paredzēti vairāki mērķi, sadarbība ar iesaistītajām pusēm, kā arī zin, normu īstenošana. Domāju, ka tā doma tiešām ir sākt strādāt ar visam septiņiem nolīgumam, visām Kolumbiju, Peru, Kanādu, protams, uh, Eh, attiecīgajās komitejās, bet strādāt kopā ar pilsonisko sabiedrību, lai šis rīcības plāns tiktu īstenots. Un var jūs informēt, ka šobrīd skat, apskatām valstu prioritātes, konkrētāk spriežam par tām ar saviem BTN partneriem un domājam arī par to, vai nepieciešams šo eh, rīcības plānu noslēgt, ja tas vispār nespēja darboties. Un tad tādā gadījumā eh, vispārīgi komisijas nostāja ir tāda, ka. Ja, nu, ka sankciju meha mehānismus faktiski nevar piedāvāt vairāk nekā mūsu piedāvātā procedūra pašais CETA ietvaros. Mēs turklāt runājam arī par to faktu, ka jūs teicāt, ka lielie uzņēmumi pārsvarā gūs labumu no BTN. Nu, viena no problēmām šai kontekstā ir tāda, ka mums nav skaidrs informācijas, mums trūks datu par to, kā, piemēram, MVU izmanto šīs uh, eh, BTN. Šādu datu nav, valstis ar šādiem datiem nedalās. Un Mēs katrā ziņā tomēr gribējām jums teikt, uzsveram to ļoti nopietni, gandrīz visos savos projektos, tostarp arī pamatprojektos, kas attiec uz uh, tirgus piekļuvi, datu bāzi un tam līdzīgi, kas tika uzsākts tikai pagājušajā gadā, pievēršamies tieši MVU specifiskajām vajadzībām. Uh, Ko darām šai ziņā? Mēs pētām to, kā varētu uzlabot informāciju šai prezentācijā, bet arī saturiski, kā to varētu uzlabot, padarīt to šo komunikāciju interaktīvu, piedāvāt materiālus vairākās valodās un pārliecināties, ka uzņēmumi patiešām saprot, kur iespējams saņemt papildu informāciju, tur varētu iekļaut tādas saiknes uz citiem ģenerāldirektorātiem, uz uz eh, valstu informāciju un tā tālāk. Turklāt esam domājuši arī par iespēju īstenot apmācību. Tas notika, piemēram, Japānas gadījumā. Bija tādi interneta semināri, jeb webināri, kā tos tagad sauc ar vairākiem tirniecības centriem. Proaktīvi tātad padodam savu roku un dažādām asociācijām no šīm mūsu partneru valstīm, lai nonāktu pie labākas izpratnes pie tā, par to, ko, kas vajadzīgs šiem MVU, lai izmantotu pilnībā BTN. Mēs turklāt apsveram arī uh, Eh, Euročambra eh, dokumentu par eh, šo izvērtējumu. Visu, katrā ziņā, visa veida šāda informācija nāk par labu. Ja tiec, ja runājam tālāk par partnerības noligumentu, paskatījos ziņojumus, jā, nu dienu eksporta apjomi ir palielinājušies attiecībā uz ganu, at, tas attiec arī uz Kamerūnu un runē tieši par kakao pupiņam, tā ir taisnība. Reizēm dzirdam ka vietējā nozara negūst pietiekami no šāda veida eksporta apjoma pieauguma vai tos ietekmē, piemēram, vietējie ražoju, ražotā, vietējos ražotājs ietekmē imports no mm, Eiropas Savienības. Saskaņā ar maniem kolēģiem, ekspertiem 29 partnervalstīs ar ko mums ir tieši šie partnerības nolīgumiem, neesam piedzīvojuši dramatisku ES importu pieaugumu, bet ir piedzīvotas situācijas, kur vietējie ražotāji, vietēji uzņēmumi nevar gūt labumu no BTN tā, kā mēs to sākotnēji cerējām, vai vismaz tik lielā mērā ne, un nespēja savus eksporta apjomus palielināt. Tam mums ir vairāki instrumenti, protams, ka mums ir EFA trade un ES ir lielākā palīdzības sniedzēja 6 miljardi 16. gadā, bet ir arī salīdzinoši jauns instruments, respektīvi ārējais investīcija plāns. Un kopā ar DEFCO ģenerāldirektorātu un tā kolēģiem šobrīd pētām to, kā pārliecināties, lai šis instruments patiešām dod labumu strādājam kopā ar delegācijām, domājam arī par šo trešo pīlāru. Mm, partnera uh, attiecību nolīgumos uh, un kā to saskaņot ar šo investīciju plānu. Tas nav vienkārši. Tas tāds visai sarežģīts jautājums, bet domāju, ka tā varētu būt tā tēma, ko mēs varētu apskatīt arī kādā savā nākamajā ziņojumā. Pēdējais jautājums. Vai BTN ir vajadz, tas vajadzīgais instruments, lai uzlabotu ēst tautsēmniecību un uh, vai tas nav pretrunā visiem šiem konkurences jautājumiem? Uh, ko vēlamies nodrošināt starp ES un citām valstīm. Domāju, ka konkurence neizslēdz palīdzību. Tas nav tāds savstarpēji izslēdzošs jautājums. Konkurence vienmēr pastāvēs. Mums vienmēr arī bijusi konference ar mūsu BTN partneriem. Mēs vienkārši šobrīd cenšamies uzlabot situāciju tirzniecības jomā un preču apmaiņas un pakalpojumu apmaiņas jomā vēlamies radīt arī, tā teikt, vienādus spēles noteikumus, un šajā ziņā vēl ļoti daudz ko iespējams darīt. Tātad varam vēl tālāk uzlabot šo spēles noteikumu vienlīdzību, eh, te varam runāt par konkurences noteikumu saskaņošanu, eh, par darba tiesībām, par vides aizsardzības normām, kas varētu tikt harmonizēts. Ļoti daudz ko šeit var darīt, lai šos apstākļus uzlabotu. Un te nerunāju tikai, protams, par nodevām, ja muitas maksām un tarifiem, ko jūs jau minējāt arī iepriekš. Uh, Mm, bet jā, ir tādu uzņēmumu, kas izvēlas neizmantot BTN. Vai vienkārši nu, neiedziļinās tajos, tāpēc, ka tas ir milzīgs birokrātisks sloks. Un, ir, protams, ja tarifi nav pārāk liela, tad ir ļoti vienkārši šo BTN vien, vispār pat neizmantot. Bet tas, ko mēs cenšamies panākt, ir tīpaši attiecībā uz izcelsmes notikumiem, bet arī citām jomām, lai ES un dalībvalstu pusē tiktu atvieglot visa veida iespējas izmantot BTN. Un te mēs nevaram sēdēt rokas klēpī salikuši, rezultāti gan ir labi, bet tik un tā jāvirzās vēl tālāk uz priekšu un jānodrošina labāki dati par precēm un pakalpojumiem pakalpojumu daļa šai ziņā ir ļoti svarīga BTN kontekstos, īpaši tas attiec, piemēram, uz CETA. 30% ASV eksportu uz Kanādu veido tieši pakalpojumi. Mums jāpārliecinās, lai tiktu krietni labāk vērtēts arī šis pakalpojuma aspekts, eh, un tā iet, šī aspekta ietekme uz BTN slēdzēju valstīm. Nu, lūk, tas viss ir tāds darbs, kas vēl tikai norisinās. Esam gatavi kopā ar jums un ekspertiem turpināt šo darbu, lai rezultāti kļūtu arvien labāki. Thanks a lot, but there's an additional question. Liels paldies, bet ir papildu jautājums no Šalts kunga. Paldies. Iespējams, man šis jautājums nebūtu jāuzdod jums, bet kāda ir darba procedūra komisijā, lai e, nodarbotos ar jūsu ziņojuma secinājumiem? E, Tas ir interesanti, manuprāt. Bet kā jūs organizat vispārējos ģenerāla direktorātus viedokļu apmaiņu, lai risinātu jūs secinājumos uh, norādījās problēmas un vēl vairāk? Ko padomi dara ar jūsu ziņām? Nu, tas tad novad pie tādām apvienotām debatēm, tas ļautu mums saprast, ko mēs īsti darām un kas jāmaina ziņojumam nākošgad. Skaidrs jautājums, tagad skaidra atbildi lūdzu, saka priekšstādātājs. Nu, patiesībā citi ģenerāla direktorāti ar mums apspriež, pirms mēs sagatavojamies, sagatavojam ziņojumu. Tad tas, ko mēs sagatavojam, ir sazināties komisija, bet visos citos, visu citu ziņojumu gadījumā, es runāju arī par manu kolēģi Žanu, mēs apspriežam ko mēs varam darīt labāk. Piemēram, mēs sadarbojamies ar Digitaxu, attīstības jautājumus ar DEFCO. Uh, Uh, ģenerāla direktorātu izaugsmēji mēs uh, sazināmies ar biznesa asociācijām. Padomnāts klērs savu ziņojumu 9. novembrī uh, ārlietu tirsniecības padomē ministri darbojas. Tirzniecības ģenerāla direktāts sagatavoja darba grupu. Pagājušajā gadā mēs tiekamies divas, trīs reizes gadā tur arī īstenošanas eksperti sanāk kopā, mēs sniedzam jaunāko informāciju citam, citam, cit, citam, stāstam par jaunākiem pētījumiem, apmainamies ar pieredzi, bet tas arī tad varētu palīdzēt uh, nodrošināt labākās prakses, privas tirdzniecības nolīguma gadījumā. Karē tirzniecības un ilgspējīgas attīstības eksperta grupa, kas sanāk kopā vairākas reizes gadā un arī runā par šiem jautājumiem, kas lasāmi ziņojumā. Paldies! Lielas paldies! Cerams, ka šis process uh, vainagosies ar dažiem jauniem elementiem un politikām, nevis otrādi, kas ziņojumā rakstīts, kādai politikai būtu jābūt. Ļoti labi, paldies. Tad esam beiguši 31. darba kārtības punktu. 32. darba kārtības punkts citi jautājumi, tāda nav. Un nākošā sanāksme ir 4. februārī, tad 18. un 19. februārī. Tātad tiksimies drīz, lai labu nedēļas nogalu.